Buonasera a tutti, diamo inizio. Labdien visiem, sāksim mūsu darbu. Es sveicu pilnīgi visus, kas ir ieradušies uz šo sanāksmi. Mums ir ļoti, ļoti saspringta darba kārtība ne tikai šodien, bet arī tuvākajās dienās, tāpēc aicinātu visus pēc iespējas ātrāk ieņemt savas vietas. Tagad mums vajadzētu apstiprināt darba kārtību. Ja nevienam iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Šeit mums šodien ir pieejams arī tulkojums pilnīgi visās valodās, Eiropas Savienības valodās. Un vēl es gribētu jums pasāstīt, ka mūsu šodien sanāksme pārraidīs arī straumēšanas režīmā. Un pēc komitejas sanāksmes šodien visi deputāti tiek aicināti apmeklēt semināru ko organizē mūsu kolēģis Patrao Nevis, tātad uh, ambiciozākai Eiropas politikai lauksaimniecības produkcijas jomā. Tātad tas ir seminārs, ko organizē Nevis kungs, un pēc tam mēs organizēsim arī um, vakariņas, un visi tiek aicināti arī uz šīm vakariņām, kas notiks Jehudī um, Menuhana foijē. Paldies kolēģiem par šo semināru un tā organizēšanu. Un tagad es gribētu arī atgādināt, gluži tāpat kā iepriekšējā reizē, jums, ka visus šos dokumentus, šos dokumentu kalnus par KLP reformu mēs neizdalīsim vairāk, mēs nedalīsim. Šāda veida dokumentācija. Tāpēc tas, kas jums tagad ir iedots, tas jums būtu jāpatur un jāsaglabā, jo vairāk mēs nedosim atkārtoti tādus dokumentus jums. Sorry, the technique is not. Uh, is... Kaut kas nav ar aprīkojumu, ar tehnisko nodrošinājumu. Cari colleghi, la nostra riunione inizia questo pomeriggio. Bet, kolēģi, eh, turpināsim mūsu darbu, tad mūsu pēcpusdienas sanāksme arī tagad uzreiz sāks ar vēl vienu semināru, tātad lauksaimniecības tirgi, KLP reformu. Mums pirmais seminārs ir par cukuru režīmu. Es gribētu vispirms sveikt mūsu viesus Bertu Smitu no Vageningas Universitātes Nīderlande. Smita kungs mums stāstīs par uh, nākotnes politiskām izvēlēm Eiropas Savienības eh, cukurbiešu ražošanas um, sektorā kvotām jā vai nē. Tā saucas viņa prezentācija. Eh, Smita kungs palīdzēs mums izdarīt šo izvēlu, politisko izvēlu, jā vai nē. Vai tagad darbojas apatūra vaicā priekšsēdētāji? skatītājs. Bet problēma ir ar vācu valodas versiju, tur ir milzīgs troksnis vācu kanālā, un tas arī traucē klausīties tulkojumu bet šķiet, ka problēma ir atrisināta, un tad, tad stādīšanos priekšā nākamo mūsu semināra runātāju Džoana Noblas kundze, tā ir neatkarīga, viņa neatkarīga konsultante ir, un izstāstīs par politiskiem scenārijiem Eiropas Savienības eh, cukuru reformas jomā. Tad vispirms uzklausīsim divus ekspertus, un pēc tam sāksies komitejas debati. Es gribētu arī sveikt DG Agri pārstāvis no komisijas. No sākuma mēs uzklausīsim Smita kungu un tālāk runās Noblas kundze. Mēs dosim vārdu 15 minūtes katram runātājam, tad Smita kungam arī 15 minūtes. Tāms un kungi priekšsēdētāji, paldies uh, par aicināšanu, paldies par iespēju prezentēt informāciju par mūsu pētījumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības cukuru režīmu politiku. Es gribētu jums pastāstīt sekojošo. Tad mūsu prezentācijas pamatā punkts ir tāds, ka es gribētu pateikties Nīderlandes ekonomiskā lietu lauksaimniecības un inovāciju ministrijai par budžeta piešķiršanu, lai mēs varētu veikt šo pētījumu, par kuru stāstīšu šodien. Tālāk informācija par pašu pētījumu, tad tālāk es gribētu pastāstīt par mūsu pētījuma rezultātiem, kādi scenāriji ir iespējami, skaidrošu arī scenāriju beigu rezultātu, un tad es gribētu arī kvalitatīvi kaut ko komentēt par citiem jautājumiem, piemēram, par tā saukto mīksto nosēšanos, un tad tālāk mums būs rekomendācijas. Vispirms, par ko mēs šodien runājam, par kādu kultūru, tātad cukurbietes, desmit tonnas cukura no hektāra hektāra 16% cukura satura, tātad tas ir cukurbiežu apraksts. Un no šīm cukurbiediem ir iespējams ražot dažādas produktus, tad cukuru, arī melasi un bioetanolu ražot no cukurbietēm. Tad vēl tālākā kultūra ir cukurbietes. Šeit ir, es atvainojos, cukurniedres Brazīlija, Dienvidāfrika, Indija un citas. Uh, valsts ir tās, kas ražo cukurniedres, un tā ir vēl viena cukurražojošā kultūra. Eh, šeit cukurbietes ir paredzētas tādiem mierīgākiem klimatiem, mīkstākiem klimatiskiem apstākļiem. Jūs redzat, kur ražo šo vieti. Ir eh, dažādas ražības, dažādās valstīs un, un dažādas nu, liels atšķirības ir arī starp valstīm ražīguma ziņa. Bet um, tendence ir tāda, ka cukurbiešu ražība no viena hektāra pieaug visur caurmērā ar katru gadu. Tālāk eh, ir arī ļoti liels atšķirības cukurbiešu cenā. Eh, šīs cenas mēs paredzam 2020. gadam atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm. Redziet, ka šīs cenas ir dažādas no 27 eiro mm, kvotētajām bietēm Austrijā līdz 42,2 eiro Dānijā šīm pašām kvotētajām bietēm. Uh, Tas nozīmē, ka zemniekiem ir dažādas peļņas iespējas dažādās valstīs. Tālāk skaidrot pētījumu, es jums akcentēšu šīs atšķirības arī peļņas vai, vai ienākums ziņā. Tad mūsu prezentācijas pamats ir mūsu pieminētais pētījums. Mums ir arī publikācija Nīderlandiešu valodā, nedaudz plašāka un ir arī pirmajā punktā minētais avots. Un šodien sanāksmē mēs arī esam nedaudz pamainījuši dokumentu. Mēs centāmies uh, fokusēties vairāk uz Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, mazāk uz Nīderlandi, un tad mēs arī pielikām kvalitatīvus uh, komentārus par citiem pasākumiem, kā piemēram mīksto nosēšanos, pasākumu no šīs sērijas. Un, ja kādam ir interese par šiem te ziņojumiem, jūs varat tos arī no mūsu websaita lejuplādēt. Tālāk, kādas, kāda ir mūsu pieeja? Mēs prognozējam tātad kopējo teritoriju, cik ražos pēc kompānijām, cukurs un cukurbiešu cenas dažādās valstīs, valstu blokos. Mēs prognozējām arī importu, eksportu Eiropas Savienībā, Eiropas Savienībā tirgus līdzsvaru mēs paredzējām. Un mēs arī izteicām prognozes par 2020. gadu e, kā beigu statusu e, detalizēti mēs neskat, tam periodu līdz 2009. gadam. Tātad mums ir pētījums ar papīriem, ar modeļiem, un mēs šajā papīra un modeļu scenārijā fokusējamies uz trim scenārijiem. Pirmais scenārijs ir status quo, kas būs, ja būs status quo, tad paliek vietā kvotu sistēma. Tur būs eksporta privilēģijas AKK valstīm un arī mazāk attīstītajām valstīm, kas varētu eksportēt cukuru uz Eiropas Savienību, viņiem ir tiesības eksportēt, bet viņiem nav obligāts pienākums to darīt. Mēs neesam iekļāvuši šajā scenārijā status quo līgumus ar Dohu vai Merkusur valstīm, un mēs arī pieņemam, ka Eiropas Savienības cukura eksports tiks ierobežots šajā pirmajā scenārijā. Tāda ir pieņēmuma. Otrs scenārijs eh, par Dohu un zemākiem tarifiem. Doha saruna raundā, Doha saruna raundā notiek sarunas par to, ka varētu ierobežot eksportu. Samazinot tarifus par 70%. Tas nav fiksēts nekur oficiāli, bet par to runā. Uh, Eh, tad trešais mūsu apskatīties scenārijs ir scenārijs bez kvotām. Tur tarifi tiek samazināti, bet kvotas nav un nav arī eksporta ierobežojumi uz āru no Eiropas Savienības. Un tagad es gribētu jums pastāstīt par atsevišķiem eh, globāliem rezultātiem, pie kuriem mēs nonācām analizējot scenāriju par scenāriju. Tad vispirms mēs fokusējāmies uz ražošanu. Šeit ir tirgus līdzsvars daļēji Eiropas Savienības 27 valstīs 2020. gadā. Vai tirgus atlikums? Tad šeit ir cipari miljonos tonu ap, rafinētā cukura, baltā cukura, eh, kvota, kvotētais cukurs un rūpnieciskais cukurs. Mēs redzam 2009. gadā eh, div, ražošanas līmenis Eiropas Savienībā 27 valstīs ir 15 miljoni, status kvota Senie 12, eh, 20. Eh, gadā būs 5. 14,2 miljonu tonu, eh, Dohas scenārijā 14,9, un ja būs scenārijs bez kvotām, tad ražošana palielināsies uz 16,8 miljoniem tonnā visā Eiropas Savienībā kopā. Šajos pašos gados jūs redzēsiet, ka pieaugs imports status quo scenārija pieaugs, un Dohas tarifu gadījumā arī pieaugs, un nedaudz samazināsies. Bezkvotu gadījumā uz 5,7 miljoniem tonu salīdzinot ar otro scenāriju samazināsies. E, eksports ir ierobežots pirmajā gadījumā, bezkvotu scenārijā eksports palielināsies uz 2,2 miljoniem tonu Eiropas Savienībā 27 valstīs 2020. gadā. Tālāk mēs arī tad platības prognozējām 2020. 20. gadā, tad, tad 1000 hektāri ir viena vienība 27 dalību valstīs, tad uz kvos scenāriju gadījumā būs 1,3 tūkstoši hektāru. Pārsvarā šie hektāri būs 15 dalībvalstīs, tad tas vecajās dalībvalstīs ES 15 valstu grupās un jaunajā uh, valstu grupā būs 227 tūkstoši hektāru. Jāliek 227 tūkstoši jaunajās dalībvalstīs. Otrajā scenārijā Doha tarifu gadījumā pieaugs imports, tarifs tātad samazināsies arī platība. Tātad visos blokos par 1%. Tālāk trešais bezkvotu scenārijs. Ražošanas apjomi, kā arī platības palielināsies par 12 procentiem vecajās valstīs un par 6% jaunajās dalībvalstīs. Un es gribētu jums pastāstīt sīkāk par um, cipariem, ko tikko rādīja status quo scenārija. Agrāk ir notikusi reforma. Jāņem vērā, ka reforma notikusi no 2006. līdz 2009. gadam. Šai reformai bija milzīgi ietekme uz cukurbiešu cenām. Arī cukurbiešu ražošanas, audzēšanas un pārstrādes uzņēmumi tika ietekmēti. Vairākas valstis un uzņēmumi tik izstumti no šīs nozars, un par to jūs vairāk dzirdēsiet arī no nākamā runātāja, nākamās runātājas piedāvājuma pieprasījuma līdzsvars novedīs pie zemākām cenām cukuram 2020. gadam. Cuk, ja cukur kvota tiks saglabāta, mēs paredzam, ka eh, cenas samazināsies par 12% 20. gadā salīdzinot ar 2009. 10. gadu. Zemākas cukuru cenas novedīs pie pie zemākas peļņas maržas zemniekiem. Tātad netiešā veidā zemnieks sāks saņemt mazāk. Uh, Tas bija status quo. Tagad par Doha Lower tarifu scenāriju. Šeit jāņem vērā Brazīlija, kas eksportēs vairāk cukuru uz Eiropas Savienību. Cukuru cena būs zemāka nekā normālajā status quo scenārijā. Tad cukuru eksports no AKK un ne, mazāk attīstītām valstīm šis eksports būs mazāk atraktīvs un mazāk vajadzīgs. Un mēs arī prognozējam, ka būs nedaudz, nedaudz samazināsies iekšējā ražošana. Tālāk trešais scenārijs, bezkvotu scenārijs. Šeit mēs paredzam, ka cukuru ražošana pieaugs par 10%, gan rūpnieciskais izmantojums, gan patēriņš it īpaši būs labvēlīgi, ja būs labvēlīgi tirgus apstākļi. Ražošana eh, it īpaši palielināsies cenās ar augstām eh, valstīm, eh, kur, kur ir augstas cenas cukurbietēm un kur ir arī lauks saimniecība līmenī augsta peļņa. Tas nozīmē, ka šis pieaugums 15 dalībvalstīs būs lielāks nekā Eiropas Savienības 10 dalībvalstīs. Tas savukārt norāda, ka konkurētspējīga konkurētspēja vecajās dalībvalstīs būs lielāka nekā jaunajās dalībvalstīs. E, cukur cenas e, bezkvotu scenārijā samazināsies vairāk nekā Dohas scenārija. Un tīrā cukurbiešu cena tiks veidota atkarībā no cukura cenas, bet arī atkarībā no tā, cik efektīva būs pārstrāde, transportēšana un tā tālāk. Un tāpēc arī šeit parādās atšķirības starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Vecajās dalībvalstīs eh, principā ir efektīvāks cukurfabriks Un trešais mm, faktors ir arī ienākumi no citiem blakus produktiem, kā piemēram tas cukurbiešu melase un mīkstu, mīkstā daļa. Tad tas arī ietekmēs tīro cenu. Tālāk um, ienākuma efekts lauksēmniekiem. Tas būs atkarīgs no cukurbiešu cenas, ko maksās rūpnīcas, bet uh, arī tātad no relatīvās uh, īpatsvara, tieši ko rada uh, cukurbietes kopējā ienākumā. Un varētu būt tādas saimniecības, kur ir tikai cukurbietes, bet ir arī tāda miksēta ražošanas forma, kur cukurbiešu īpatsvars varbūt ir ļoti neliels. Tad tas ir jāņem vērā. Un trešais aspekts ir tas, ka saimniecība līmenī efektivitāte ir dažāda, kopējā ražošanas tendence ir pieaugt, ražošanas apjoma palielinās, bet Un, bet mēs redzam, ka pastāv arī ļoti liels atšķirības starp dažādiem lauksaimniekiem un to saimniecībām. Mēs e, veicām savus izskaitļojumus Nīderlandes situācijai, un e, Nīderlandi atsevišķi zemnieki zaudēs ienākumu 5% apjomā. Citiem šīs ienākums paliks tāds pats un nepieredzēs tādas lielas izmaiņas. E, tad es vēl gribētu arī kvalitatīvi komentēt uh, cits jautājums. Kā jau es teicu, agrāk. Tātad mēs neredzam lielu atšķirību starp situāciju. Mēs nepēdām ceļu no šodienas līdz 2020. gadam. Ka mēs pieņemam, ka cenu svārstīgums pieaugs, un tas varētu ietekmēt arī cukurubiešu audzēšanas un tālākas ražošanas um, pievilcīgumu. Ja būs atceltas kvotas, tas ir jāuzskata par pārējais procesu. Mēs zinām, ka īsāks pārējais periods dos mazāk iespējas adaptēties šim jaunajam stāvoklim. Ja periods pāri periods ir īsāks, tad būs eh, tāda stiprāka izvēle jāizdara starp spēcīgākiem un vājākiem uzņēmiem un valstīm. Un ja būs īsts periods, tad vajadzēs arī vairāk restruktūrēt nozari kā tādu. Principā var teikt, ka tas eh, varētu būt labi cukur nozarē un sektoram kā tādam, bet ja jūs atrodaties kādā vāja attīstītā reģionā, tad droši vien to jūs uzskatīsiet par draudu jo tas var novest pie bezdarba, pie ienākuma zaudēšanas un tā tālāk. Tālāk komentārs par cukuru ražošanas ekspansiju, palielināšanos. Tas ļauj lauksaimniekiem un uzņēmiem samazināt izmaksas. Ja vairāk ražo cukurbietas un cukuru, tad tas palīdz samazināt izmaksas. Ja gadījumā šāds, šāds process notiks, tad radīsies jauns tirgus līdzsvars, kur būs iespējams zemāks cenas nekā iepriekš prognozēts, jo atsevišķi lauksaimnieki atsevišķās valstīs ir ārkārtīgi konkurētspējas cukurbieža audzēšanā un tālāk ražošanā bet no otras puses ir arī atkarība no naftas cenām. Jo cukuru var pārstrādāt arī par bioetanolu, Tā varētu ietekmēt arī kviešu cenu, jo to arī var uzskatīt par bioetanolu ieguvi savotu, un citi produkti arī varētu ietekmēt e, šo cenu, tāpēc prognozēt šeit ir ļoti grūti, e, kaut ko konkrēti prognozēt ir grūti, jo šeit ir atkarība no ļoti daudziem citiem tirgiem, kas arī ir ļoti tādi svārstīgi cenu ziņā. E, principā mēs gaidām, ka būs zemākas cenas e, cukurvietēm un arī cukurbiežu aizstājēji produktiem. Un mēs arī uzskatām status quo scenāriju, ka, piemēram, tas ir nelabvēlīgs scenārijs cukuru substitūtiem. Uh, Un nobeigumā uzskatām, ka cukurtirgus būs vēl elastīgāks un droši vien arī Eiropas Savienības cukurpolitikai ir jākļūst elastīgākai. Tālāk par mīkstās pasā nosiešanās pasākumiem, kas šobrīd ir populāri, tiek diskutēti vairākās valstīs. Eh, tas ir tā kā lēni tiek palielināts nacionālās kvotas tad šāds pasākums uh, būs īstermiņā labvēlīgs, pēc gan nevajadzēs veikt tik lielu restruktūrēšanu. Bet šajā scenārijā uh, cukuru cenas samazināsies, un tas nav pievilcīgi nozarei, kas balstās uz cukuru. To mēs varētu uzskatīt par tādu kā mīnus, jo tie uzņēmumi, kas strādā šajā sektorā, varbūt jūtīs vēlēšanos sākt darbu kaut kur ārpus Eiropas Savienības. Visbeidzot, es gribētu izteikt dažas rekomendācijas. Ja Dafas rauns noved pie loģiska līgumu, kas vēl nav noticis, bet ja tas tā notiek, tad būtu labi vienlaicīgi ir arī atcelt kvotu sistēmu, jo tas dod lauksaimniekiem un cukurūpnīcām dod iespēju paplašināt ražošanu, augt un palielināt efektivitāti. Ļoti svarīgi arī atšķirt īstermiņa un ilgtermiņa efektus, kas izriet no kvotu atcelšanas un no citiem mīkstās nošēšanās pasākumiem. Tālāk trešajā rekomendācija punktā es liktu to, ka vajadzētu padomāt par to, ka vajadzētu saglabāt minimālo cukuru un cukurbiešu cenu vājākām valstīm, vājākiem reģioniem Eiropas Savienībā. Jāuztur tātad minimālās cenas. Un, un pēdējā rekomendācija ka ļoti svarīgi izcelt makroekonomiskās labklājības efektus, kas izriet no kvotu atcelšanas un liberalizācijas, vajadzētu salīdzināt ar reģionu vai pretstatīt reģionāliem ekonomiskiem sociāliem efektiem iekšā un ārpus Eiropas Savienības. Te būtu jāņem arī AKK valstis un vismazāk attīstītās valstis. Paldies par uzmanību. Es vēlu jums lielu viedumu un gudrību tālākās sarunās par šo tēmu. Bene, grazie, grazie, doktor Šmit. Liels paldies, doktor Šmit, turpina priekšsēdētājs. Esmu pārliecināts par to, ka Jūsu sacītais izraisīs pārdomas. Nezinu, vai tagad man vajadzētu dot vārdu mūsu otrajam ekspertam. Jā, labi, tad došu. Viņai vārdu Nauglis kundze, vārds jums, un pēc tam izvērsīsim debatas. Liels paldies! Paldies, dāmas un kungi, ka aicinājāt mani uz šo pēcpusdienas semināru. Eiropas cukura ražotāji ir ļoti aizsargāti ar lielu importu tarifu no valsts tirgus. Un imports, kas ienāk ar preferenciāliem noteikumiem. Un arī eksports nosaka pasaules eh, tirsniecības organizācija. 2006. gadā tika izvērsta reforma, uh, Eh, tās uzdevums bija risināt problēmas arī saistībā ar eh, eksportu. Vispirms, es domāju, ir vērts paskatīties uz 2006. gada reformu un pēc eh, izvērtēt, vai tās bija veiksmīgi vai nē. 2006. gada refur, reformu mērs bija par 6 miljoniem tonu samazināt ražošanas. Ražošanu. Un tika iegūt samazinājums par 2 miljoniem tonu Bet, ja, sam, ja paraugās uh, gada griezumā, tad samazinājums bija tikai 2 miljonu tonu. Un 2005. gadā Eiropas komisija īsteno izvērtējumu uh, aplēšot, kas notiks, samazinot cenas Eiropas Savienībā. Un no šī grafika jūs redzat, ka 2010. gada atsauces cena bija tāda, ka tika paredzēta samazināt ražošanu par 8 miljoniem tonu, taču tas nenotika. Samazinājums nebija tik liels. 2009, 2012. gada jūnijā uh, cena ir pār par 700 eiro par tonu cukuru. Un skaidrs, ka tas ir eh, tāpēc, ka ražošana vēl arvien ir liela. Nu, tagad runāt par to, vai šīs reformas bija veiksmīgas vai nē. Cena Eiropas Savienībā, vai tā tagad ir augstākā pirms reformas? Pirms reformas Eiropas komisija uzskatīja, ka cena palīdzētu pārtikas rūpniecībai un tika sagaidīts, ka imports būs par 3,5 miljoniem tonu, taču neviens ne otrs neatbilda īstenībā. Kas reāli notika bija pēc reformas, bija sistēmas problēmas pārtiks ražotājiem. Politi šī politika bija ļoti regulēta, un rūpnieki bija spiest konsolidēties un pārstruktūrēties. Šajā slaidnē jūs redzat, kāda ir situācija tagad. Ir 18 valstis cukuru kvota, 9 valstīs izsuglīkots kvota un 8 valstīs ir uh, pilnu laiku strādājuši cukuru fabriks un uh, vairums šo cukuru fabriku ir deficīta reģionos. Kad jūs paraugāties uz politiku, kāda ir paredzēta no 2015. gada, tad es gribēju norādīt uz vairākiem ierobežojumiem. Pirmkārt, PTO strīdu risināšanas ierobežojums attiecībā uz eksportiem, otrkārt, Eh, noteikumus attiecībā uz importu, tātad cukurtirgus nestabilitāte, ceturkārt vispārējā ekonomiskā situācija un pietkārt izmaksas budžetam. Paraudzīsimies vispirms uz šīm strīda risināšanas ierobežojumiem. Ierobežojums ir 1,3744 miljonu tonu, eh, cik var eksportēt ar subsīdijām atbalstīt cukuru. Taču kas notiek, kad cenas ir zemākas nekā Eiropas Savienībā. Eksports, kas bija 2009. 10. gadā, 11. 12. gadā, ir daudz vairāk par šo 1,37 miljoniem tonu, un tas bija tāpēc iespējams, ka, ka bija lielāks cenas uh, pasaules tirgu zaļā cena ir šī te zaļā līnija ir atsaucas cena un sarkanā līnija ir reālā cena un līdz ar to Eiropas Savienība nevarēja eksportēt savu cukuru. Tālākais ierobežojums ir saistīts ar importu noteikumiem. Komisija paredzēja, ka 3,5 miljonu tonu neapstrādātā cukuru varētu nākt no AKK vai īpaši uh, nabadzīgiem valstīm saskaņā ar nolīgumiem. Bet cukurs 380 uh, eh, tūkstoši tonu nāca no Balkāniem, Horvātija nākošu gadu iestāsies un arī CXL valstu ievastais cukurs vēl ir paredzēts citi tirsniecības nolīgumi un skaidrs sagaidāms, ka būs vēl vairāk cukura importa. Viss, kas ir ārpus šiem tirsniecības nolīgumiem, ir apstādināts. Tālākais ierobežams ir saistīts ar uh, Uh, pasaules cēnu nestabilitāti. Cukuršai ziņā ir visnestabilākā prece, un skaidrs, ka ražotājiem un tirgotājiem ir jāuzņems risks. Te mēs redzam, kāda bija cukuru cēna, kad uh, šī, šie noteikumi sākās stājās spēkā 1969. gadā. Sarkanā cena ir pasaulē un zaļā līnija ir tāda, kā tā ir Eiropas Savienībā. Jūs redzat, ka Eiropas Savienībā šī cena in, ir stabila, taču šī eh, cena sarkanajā līnijā ir pieaugusi pēdējos gados, tomēr tā nav tik liela kāda 71. 72. gadā. Tad šajā grafikā jūs redzat, kāda ir eh, cenu svārstība dienas eh, ietvaros. Tātad ir daudz riska šajā nozarē. Tālākais ierobežojums ir saistīts ar ekonomisko situāciju pasaulē. Es ierosinātu, ka ir nepieciešama spēcīga, ilgspējīga pārtikas rūpniecība, lai nodrošinātu izaugsmu Eiropā. Uh, Es domāju, ja paraugās uz uh, tiesību aktiem, tad visām iesaistītajām pusēm ir jātiek ņemtām vērā. Te vēl ir arī runa par to, uh, kādā virzienā dosies dolārs un eiro. Uh, uh, cukurs ir piesaistīts uh, dolāram un jautājums, uh, vai cena būs 1,17 vai 1,59, kā šeit parādās. Uh, Tātad daudz, kas ir atkarīgs tīri no valūtas kursa. Tālākais ierobežojums ir saistīts ar budžeta ierobežojumiem. Nu, te ir tikai viens komentārs. Budžetam šai ziņā jāpaliek neitrām. Kad jūs pieņemat tiesību aktu saistībā ar cukura uh, režīmu 2000, sākot no 2015. gadā, tad kāda ir jūsu mērķis? Pirmais mērķis - ražotājiem, uh, saim, lauksaimniekiem nodrošināt augstu dzīves līmenim. Tas ir uh, kopējās lauksaimniecības politikas mērķis. Tā tad ir jābūt konsolidētai rūpniecībai. Mani ne tik daudz te uztrauc minimālā cena. Protams, eh, ka, lai varētu ražot cukuru, ir jāatbalsta cukurbiežu audzētāji, lai tie varētu konkurēt ar eh, citu cukuru eh, avotu ražotājiem. Tālāk. E, cukura e, pārstrādātājiem ir jāspēj būt uh, konkurētspējīgiem pasaules tirgu, jo pastāv iespēja, ka jauniem brīvās tirzniecības nolīgumiem tiks veicināts eksports. Uh, un jāņem vērā, ka pēc tam, kad cena ir pieaugusi, tā parasti atkal krīt. Trešais mērķis sliegt no, nodrošinājumu spēcīgai pārtiks ražošanai Eiropas Savienība un arī nodrošināt izaugsmi nepārtikas industrijā. Tas ir svarīgi kopēja lauksaimniecības politikai. Komis, to, uz to norādīja arī 2010. gada komisijas ziņojums. 2012. Eh, eh, gada reforma nav izpildījusi tā izvirzītos mērķis. 70. gados pagājušajā gadsimtā pasaulē pietrūka cukura, un tāpēc šī industrija arī dārgi izmaksāja, bet šoreiz tā cena nebija tāda, nebija trūkuma. Uh, Un visas problēmas izraisīja tīri tas, ka Eiropas komisija nepareiz pārvaldīja tirgu, un šīs problēmas ir jāatrisina. Ceturtais mērķis - godīgas cenas un stabilitāte ražotājiem un patērētājiem. Godīgas cenas eh, lauksaimniekiem pārstrādātājiem. Šajā slaidā ir redzams, kādas ir imports cenas no AKK valstīm. Zilā līnija norāda AKK Baltā cukura cena un zeltainā cena ir neapstrādāta cukura cena. Zaļā līnija ir Eiropas Savienības e, atsaucas cena. Jūs redzat, kreisajā pusē e, zilie e, tādi kā izcēlumi ir saistīti ar, ar, ar atlaidēm, kas tika dodi. Uh, Nu, katrā ziņā Eiropas Savienība šīs cenas novēro. Tā tās ir zināmas. Rūpnieciskā cukura cenas sekot vienkārši cukura cenām pasaules tirgu. Vienā posmā reformas sākumā bija problēma saistīta ar piegādi, taču šī problēma tagad ir novērsta un viss ir daudz vairāk vērsts uz tirgu. Iekšē, cenas iekšējā tirgu pārtikas produktiem un pirmās nepieciešamības precēm. Zilā līnija norāda uz to, ka sākumā cena samazinājās 2006. gada reforma rezultātā, taču pēc tam 2009. gadā atkal cena pieauga, jo patiesībā galīgais samazinājums nekad reāli neatainojās uh, pārtiks rūpniecība. Un saskaņā ar Kingsmanu Biržas cenas Eiropas Savienībā bija ļoti nestabils 2010. un 2011. gadā. Komisija ātri nekonstatēja trūkumu un līdz ar to biržā cenas palielinājās līdz pat 900 uh, uh, eiro, uh, kaut arī pasaulē šī cena bija 600. Nākošais mērķis tam būtu jāpalielina konkurence vienotajā tirgū. Šo jomu izcēla pēdējā reforma, taču tas ir grūti, jo šī eh, rūpniecības nozara ir ārkārtīgi konsolidēta. Četrās valstīs ir 70% no visas kvot, visām kvotām un pieci pārstrādātāji dominē tirgū. Jānodrošina, ka uh, pastāv dažādi saldinātāji, lai te nebūtu runa tikai par cukurbietēm, bet arī par iz, izoglikozālu. Un jānodrošina taisnīga konkurence starp visiem cukuražotājiem. Sastais mērķis. Ievērot vides prasības. Ievērojami ir samazinājusies mēslojuma un uh, pesticīdu lietošana un šiet ka arī šī rūpniecība atbalsta tos, kas ražo vairāk. Septītais mērķis - vienkāršot šo politiku, padarīt to caurskatām. 2006. gada reforma vienkāršoja kvotu sistēmu, taču tirgus pārvaldība pēc šīs reformas ir kļuvusi pārāk sarežģīta un mazāk caurskatām. Mēs ne, eh, nesaskaņojam šo politiku ar tīru kopīgu organizāciju, ja mēs saglabājam kvotas. Ir viena lieta, kas gan nav saistīta ar šo semināru, tomēr es gribētu to, um, uz to norādīt jo te ir problēmas ar atviegloto režīmu ieviešanai pārstrādei. Ir paredzēts samazināt šo atviegloto režīmu, bet tas ir grūti, ja jūs gribat spēcīgu, ilgspējīgu pārtiks rūpniecību. Tātad, eh, kāds ir iespējas reformai? Esmu te iezīmējis piecas iespējas, un eh, es nepieminēšu pirmo un piekto. Pat laba, pat laba esošie trūkumi ir jānovērš un jāizmaina eh, iepriekšējās reformas kļūdas. Neizskatās, ka Eiropas Savienība vispār gribētu vienpusēji atcelt uh, aizsardzību šai nozarei um, Pasaules tirniecības organizācijā. Tā, tad jautājums, vai ir vērts paturēt ražošanas kvotas? Kāda ir trūkam, trūkumi? Uh, tiek aizsargāt neefektīvi ražotāji un arī kropļo tirgus. Uh, kvotas ir saistīts ar 1900. 68. gadu, un te nav situācija ir atšķirīga no piena kvotām un dažas eh, atsevišķās valstis eh, nepaplašināja savu ražošanu, kaut arī eh, viņu, rū, viņu raža bija liela. Jūs redzat, Francija, Vācija, Portugāla, Austrija ražo vairāk nekā viņi paši patērē. Tie ir ļoti labi, efektīvi ražotāji, tas ir labi. Taču ir citas valsts, kurās cukura raža ir liela, taču tām trūkst cukuru. Un, protams, kvotu sistēma neļauj šīm valstīm paplašināt cukuru ražošanu. Līdz ar to veidojas lielāka cukuru cena, īpaši dažos Eiropas Sanības reģionos. Tas arī neļauj uh, sistēmā iekļauties jaunajiem spēlētājiem. Tas ierobežo konkurenci, un tas neatbilst uh, tirgu kopīgās organizācijas mērķiem. Un kāpēc tad vajadzīgas kvotas, ja turpinās eksports un imports? Tātad kāda ir plusi, ja jūs vēlaties aizsargāt lauksēmniekus ar mazāku ražu, nodrošināt, ka cukurs tiek audzēts arī tajos reģionos, kur raža nav tik liela, tas arī mm, labums tālāks ir, kā tiek ierobežot ražošana vietēji, uh, Uh, tiek nodrošina aizsardzība pret uh, cenu svārstīgumu pasaules tirgu un turklāt nodrošina lielāku cenu stabilitāti, pieņemot, ka arī piegāde būs stabila. Tātad kādam būtu jābūt izmaiņām? Eiropas, Savienī, Eiropas komisijai jārīkojas ātri, uh, Eh, tad, kad eh, ir pārāk liela piegāda vai pārāk maza piegāda, un reakcija līdz šim pārāk maza piegādas gadījumā bija pārāk lēna. Ir jāpaplašina kvotu sistēma, lai tajā iekļaut arī cukurrūpnīcas, lai nodrošinātu eh, piegāda ar cukuru, apgāda ar cukuru. Turklāt ir jāuzrauga cenas un jārīkojas, kad biržas cenas pieaug pārāk ātri. Un tad arī ir jāparedz aizsardzība patērētājiem, jo šis tirgus ir ļoti konsolidēts. Svarīgi, lai uh, būtu tirgu pieejami arī citi cukura avoti, lai mazinātu dominējošu uzņēmumu pozīciju. Tātad noslēgumā. Tirgus problēmas kopš iepriekšējās reformas ir parādījušās, tās ir jāatrisina nākošajā reformā jānodrošina brīvāks tirgus ilgtermiņā saskaņā ar kopējo tirgo organizāciju un jāaizsargā gan ražotāji, gan patērētāji. Paldies! Bene, grazie, grazie anche alla signora. Paldies! Paldies Noblas kundzei. Domāju, jūsu uzstāšanās bija patiešām ļoti saistoša. Tā var kalpot par vielu pārdomām deputātiem un noteikti izraisīsies arī debatas. Pirmais Aņokungs, lūdzu. Eh, děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat obou. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties abiem runātājiem, abiem viesiem. Manuprāt, cukura reforma ir ļoti aktuāls jautājums tieši šobrīd. Man ir viens jautājums atsaucoties uz pirmo prezentāciju, tā tad aprēķini par vidējo produkciju 2020. gadā. Vai godātais viesis varētu paskaidrot, kādas uh, metodes uh, viņš ir izmantojis, lai varētu aprēķināt rādītājs septiņus gadus uz priekšu? un kāda ir pieļautā kļūdu likme, ko jūs izmantojāt, un cik precīzi varētu būt šāda aprēķina, cik uh, realistiski tie ir. Es atbalstu atteikšanos no kvotām. Protams, eh, ja mēs runājam par kvotu trešo režīmu, ir arī argumenti, lai to saglabātu, bet vēlējos no jums dzirdēt, Uh, uz kādiem argumentiem un metodiku jūs esat uh, balstījuši savas, uh, savus aprēķinus. Paldies, un tagad Agņokungs. Thank, thank. Paldies, priekšsēdētāji. Prezentācijas bija ļoti interesantas un jāsaka, ka šeit pat bija vērojams cenu atšķirības 50% apmērā. Tas patiešām bija pārsteidzoši. Es gribētu uh, oponēt, ka ja cukurs, cukura kvotas tiks atceltas, ka tieši nabadzīgākās valstis zaudēs savu ražu. Protams, apvienotā karaliste sev neuzskata par valsti, kur ir ļoti maza uh, raža, bet mēs mēģinājām peldēt, un tad uh, mūsu galva tika pagrūsta uh, zem ūdens, jo mēs uzklausījām Eiropas Savienības signālus pagātnē, tādā veidā izslēdzot savu fabriku durvis mēs varētu atbalstīt kvotu atcelšanu, bet mēs to nevaram izdarīt viens dienas laikā. Mums, protams, būs nepieciešams ilgs laiks, lai varētu atkal atvērt savus cukuru fabrikas un uzsākt ražošanu. Es gribu teikt, ka pret mums attiecās ļoti negodīgi, tika aizslēgtas fabrikas, tika zaudēts darba vietas, un ja nekavējoties tika atcel, tiks atceltas kvotas, mēs patiešām cietīsim vēl smagāk. Protams, es dzirdēju, ka eh, patērētājiem ir augsts pieprasījums, bet ja jūs, piemēram, dodaties uz veikalu Londonā, jūs nekad neko tādu nebūtu iedomājušies. Bet Protams, eh, ja mēs runājam par cukuru fabrikām, tad tās noteikti būtu guvušas peļņu. Bet tajā pašā laikā mums ir jāimportē jēlcukurs un daudzas lietas tika kavētas tieši ņemot vērā ES politiku. Un mums īstenībā vajadzēja parūpēties par savu ražotņu saglabāšanu un arī darba vietu saglabāšanu. Paldies! Paldies! Hērāns Garsija un pēc tam Desa kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties abiem runātājiem par prezentācijām. Es pilnībā nevaru piekrist tam, kas tika pateikts pēc 2007. gada reformas. Mēs redzam, ka trūkst atbildības un ražotāji ir veikuši nozīmīgas investīcijas, bet ņemot vērā ES pieņemtos lēmumus, viņi ir cietuši zaudējums restruktūrizācija, bet patiešām visai traumējoša ir eh, jāatvēl tai vairāk laika, mēģinot modelēt iespējamos nākotnes modeļus. 2020. gada atsauca attiecībā uz Spāniju mums šķiet pamatota. Mēs gribam, lai līdz 2020. gadam saglabātos kvotu sistēmu, un ja kāda valsts vēlas no tām atteikties brīvprātīgi, tad ir jāpadomā arī par kaut kādu pārējais risinājumu. Līdz 2020. gadam ir jāizdomā metodika, ir jāsaprot, ka ir ieguldīts ārkārtīgi daudz investīciju tieši šajā ražotnē, un ir jāpiedāvā cilvēkiem iespējas arī vienā brīdī gūt peļņu no savām investīcijām, lai viņi būtu pašpļāvīgi un apzinātos, ka tam visam ir kaut kāda nākotne. Tirgus atvēršana bez pagaidu risinājumiem varētu novest pie apgādes problēmām. To mēs esam pieredzējuši, un uh, esam pieredzējuši to arī lauksaimniecības nozarē kopumā, un eh, runājot par pārtiks produktu rūpniecību. Cukura trūkst, un ja mēs runāsim tikai un vienīgi par piegādi no trešajām valstīm, tad uh, eh, piegāda varētu radīt lielākas problēmas un arī uh, cenu paaugstināšanos. Tas, protams, nelabvēlīgi ietekmēs mūsu patērētāju dzīves. Lūdzu, padomājiet par to arī starptautiskā kontekstā. Ir jāapzinās, ka trešajām valstīm pašām ir jāpadomā par atbalstu savam sektoram. Piemēram, Brazīlijā ir nodokļu atlaides tiem, kas audzē cukurbietas, eh, lai vēlāk eh, izgatavotu bioetanolu. Un tāpat tiek eh, audzētas arī cukurniedras. Tālāk varam, piemēram, minēt Ķīnu un Meksiku, kur arī tiek ieviestas tādas politikas vadlīnijas, kas atbalsta cukuru ražošanu. Eiropas Savienība nedrīkst uh, klumburēt kaut kur nopakaļus. Mums ir jāpadomā gan par ražotāju, gan patērētāju interesēm. Gribēju pavaicāt mūsu viesiem, vai viņi varētu nedaudz parunāt par starptautisko dimensiju, ņemot vērā arī trešo valstu uh, ražotājs. Paldies, Deisa kungs, un pēc tam Stojanov kungs. Lūdzu, Alberta. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī abiem viesiem. Eh, prezentācijas bija interesantas, tajā skaitā arī tajās iekļauties skaitļi. Es gan esmu eh, nedaudz kritiskāk noskaņots. Ja jūs sakāt, ka ir iespējams veikt aprēķins līdz 2020. gadam, es domāju, ka diez vai tas ir iespējams. Ļoti labi atceros, ka pirms aptuveni desmit gadiem Vācijā eh, ļoti daudz tika ražots tērauds. Un pēc tam visi runāja, ka Brazīlija, Koreja un Ķīna varēs mums piedāvāt eh, tēraudu tik lēti, ka Vācijā šīs ražotnes vairs nebūs konkurētspējīgas, un, protams, fabrikas eh, vērās ciet, cita pēc citas, arī eh, manā vēlēšana apgabalā, un fabrikas tika pārceltas uz Ķīnu. Nu, kādas tad bija sekas tam visam? Mēs bijām pilnībā atkarīgi no importa, un viena gada laikā tērauda cenas pie, pieauga par 400%, un visi, kas pirms tam runāja par uh, fabrikām Ķīnā un Korejā, viņi kaut kur vienā brīdī pazuda, un tad nabaga patērētājiem vajadzēja par šādiem aplamiem aprēķiniem maksāt ļoti augstu cenu. Es patiešām vēlējos uh, pavaicāt mūsu ekspertiem. Uh, Kas notiktu tad, ja es, piemēram, būtu Brazīlijas cukura barons un tur ir 18 uzņēmumu, kas īsnībā dominē pasaules tirgu? Un ja kvotas tiktu atceltas, tad es Brazīlijā parūpētos par ražošanas paplašināšanu un pēc četriem, pieciem gadiem uh, automātiski uh, samazinātu cenu uh, Eh, vairākas reizes, un tad Eiropā visas cukuru ražotnes tiktu aizklapētas ciet. Es nezinu, kur ir šie uh, izcilie zinātnieki, kas var uh, tādas cenas modelēt tik ilgu laiku uz priekšu, un vai viņi tad uzņemsies atbildību, kad nabaga patērētājiem būs jāmaksā augsta cena par cukuru. Nu, mēs te varam salīdzināt gan cukuru, gan tēraudu, un ja kāda fabrika tiek uh, aizvērta, tad tā vairs netiek atvērta, un ja arī tiek. Uh, izpostīti sējumi, tad arī tur vairs vēlāk neko nevar audzēt. Es domāju, ja piemēram cenas samazināsies, tad AKK valstīm nebūs pārāk pievilcīgi veikt šādu ekspansīvu uzbrūkošo cukurniedru audzēšanas politiku. Es, protams, negribu, lai reformas rezultātā AKK valstis ciestu, jo viņi īstenībā nevar konkurēt ar Brazīlijas ražotājiem, un ja Brazīlija patiešām izplastos šajā jomā, tad viņi būtu tādi pašcietēji kā Eiropas Savienība. Ja runājam par cukuru cenu 7. 8. gadā, es nepieredzēju, ka pārstrādes rūpniecība kaut vienu centu būtu uzdāvinājusi mūsu patērētājiem. Uh, Un es neesmu pieredzējis, ka kaut viens produkts, kura sastāvā ir cukurs, būtu uh, kļuvis lētāks kaut par vienu centu. Ir ļoti jauki, ka jūs pieminējāt arī Eiropas Savienības budžeta politiku. Ja mēs runājam par cukura ražošanu, ņemot vērā importa uh, nodevas, uh, īstenībā cukura ražošana ir eh, viens no eh, retajiem ienākumu avotiem, ņemot vērā pašresursus. Ja runājam par vīdes aizsardzību, kas notiek Brazīlijā? Tur e, ļoti daudz tiek izmantota motorizēta ražošana un īstenībā viņi nevar konkurēt ar mūsu ražotājiem, domājot tieši par vides aspektiem. Un es gribēju arī aizstāvēt komisiju, bieži vien gan to nedaru. Ja tiek pārmests komisijai, ka tā ir darījusi pārāk maz, tad mēs to nevaram pieļaut komisija ir vēl palielinājusi lielumus, un tas ir dalīts, darīts ļoti iespaidīgā veidā. Es uzskatu, Eh, ka uh, bija apgādes problēmas tieši spekulāciju dēļ. Spekulanti uh, rotaļājās ar cenām, uh, pazemināja cukuru cenas sev paprātām, un tad vienā brīdī tirgu pietrūka cukura, bet tā jau nav komisijas vaina. Protams, komisijai visā visumā vajadzēja reaģēt ātrāk, bet katrā ziņā nevajadzētu tai pārāk uzbrukt, jo komisija reaģēja pietiekami ātri un pietiekami labi. Uh, Ja mēs šajā sasaukuma laikā pieņemsim jaunu lēmumu, tad mums ir jāparūpējas, lai cukura tirgus reforma tiktu atlikta līdz 2020. gadam, un nākamajā sasaukuma laikā kolēģi var patiešām lēmt, kas notiks pēc 2020. gada. Mēs varam pastīties, kas notiks līdz 2017. 18. gadam, būt daudz mērciet, mērtiecīgāki un arī veikt konkrēts aprēķins. Paldies! Paldies! Grazie, Albert! Paldies Albertam! Tagad Stojanov kungs. Un gribēju teikt, ka Desa kunga uh, vārdi man uzrunāja, ņemot vērā to, kas notiek Itālijā. 15 fabrikas ir aizvērtas Itālijā, tātad no 19 fabrikām ir palikušas 4, un cilvēki par cukuru maksā vairāk nekā divas reizes augstāku cenu. Nu, tad jāsaka, ka patiešām aprēķini ir bijuši aplami. Stojanokungs un pēc tam Lainenkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju uzdot jautājumus abiem ekspertiem. Ļodātie viesi, varbūt eh, nepareiz izrunāšu jūs uzvārdus, es jau iepriekš par to atvainojos, bet gribu jau pašā sākumā teikt, ka mums nevajag būt liekuļiem. Viena no lielākajām problēmām Eiropā ir tāda, ka ir divas nozares, kurās pastāv lieli konflikti, ņemot vērā tieši juridisko pamatu. Tā tad tiek ražots cukurs no cukurbietēm un no niedrēm, no cukurniedrēm. Un es gribu teikt, ka abas šīs nozares tiek aplūkotas ļoti atšķirīgi, ņemot vērā juridisko pamatu. Pirmām kārtām gribēju nedaudz eh, komentēt Smeca kunga ziņojumu. Viņš runā par cukurniedru, aud, eh, cukurbiešu audzēšanu, un jūs teicāt, ja tiks atceltas kvotas, palielināsies ražošana, un nozarei tas nāks tikai par labu. Bet jūsu ziņojumā neparādās, kādā veidā kvotu atcelšana ietekmēs cukurbiešu un cukurniedru audzēšanu. Šeit ir tāda ļoti vispārīga ainava, cik jauki un skaisti viss notiks, eh, kad atcels kvotas, bet Mēs ļoti labi zinām, ka ir daudz valstu, kas nevar audzēt cukurbriedes, cukurbietes, lai ražotu cukuru. Un ja reforma uzlabos situāciju, tad tā nāks par labu tikai tām valstīm, kas audzē cukurbietes. Ko tas nozīmē? Dažas valstis Eiropas Savienībā vairs nevarēs apmierināt iekšzemes pieprasījumu. Un tas, protams, nāks par ļaunu pilsoņiem. Ja jūs nevarat uh, apmierināt pieprasījumu, iek, iekšzemes pieprasījumu, tad krīze tikai uh, pieaug spēkā. Es gribēju pavaicāt, vai patiešām ņemot vērā reālo situāciju, jūsu argumenti būs pietiekami pamatoti un kā tas ietekmēs cukura ražošanu no cukuru bietēm vai cukuru niedrēm. В разпечатката, която ние имаме, а, съжалявам, но... Otrs jautājums ir uh, veltīts otrai runātājai. Es nevarēju pietiekam labi saskatīt uz ekrāna uh, jūsu prezentāciju. Vai mēs varētu saņemt uh, arī izprintētā versijā, tātad papīra versijā jūsu aprēķinus un visas uh, šos grafikus? Es gribēju teikt, ka nāku no Bulgārijas, un eh, jūsu attēlos parādījās, ka Bulgārijā netiek ražots cukurs, bet īstenībā mēs saražojam 7-8% no kopējās ES produkcijas. Mēs varētu to saražot, bet mēs izmantojam tikai desmito daļu no savas jaudas, jo mēs nevaram eh, importēt jēlu materiālu Bulgārijā. Uh, mēs paši neaudzējam cukurbietas, tātad esam atkarīgi no importiem. Līdz ar to jūsu grafiki nebija pietiekami precīzi. Mēs varam ražot cukuru. Un šķiet bija arī kādas pretrunas jūsu runātajā. Jūs teicāt pirmām kārtām. Eh, eh, Visoki vnosni mitā, ko tu e fakt. Jūs teicāt, ka rafinēta cukura joma cieši neveiksmes, ņemot vērā ļoti augstus importa tarifus. Un otrām kārtām es vēlējos atgriezties pie iepriekšējās domas. Jūs teicāt, ka jābūt kvotām, bet ir jābūt arī uh, augstām importa nodevām. Vienu minūti priekšsēdētāja kungs, tūliņ beigšu savu uzstāšanos sakrunātājs. Cukura fabrikas, eh, jūs teicāt, ir konkurētspējīgas. Vēlējos pavaicāt, kā mēs varam garantēt konkurētspēju, nebūs kvotu attiecībā uz cukurbiešu audzēšanu, bet tai pašā laikā būs parlare, magari se riusciamo. Bet tajā pašā laikā būs ļoti augsts importu nodevas. Paldies, eh, Raimer kungs, Lajam kungs un tad Reimers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vai drīkstu pateikties abiem runātājiem par patiešām izcilām prezentācijām? Es domāju, ka abi runātāji eh, pietiekam labi analizēja esošo situāciju, status quo, bet nav tādas īstas skaidrības, kā tikt uz priekšu. Un kas tad īsti notiks, ja kvotas tiks atceltas? Mums ir jāsaprot, kāds regulējums ir nepieciešams, lai varētu garantēt kaut kādu aizsardzību Eiropas Savienības ražotājiem. Tas ir jautājums, uz kuru, domāju, daudzi grib dzirdēt atbildi pirms pieņemt lēmumu. Tālāk uzdodot jautājumus gan par jūsu prezentācijās izskanējušām domām, gan par paredzēto reformu. Pēc pēdējās reformas izskanēja doma, ka cukurbiešu ražošana samazināsies par 6 miljoniem tonu, un tika runāts, ka būs imports 3,4 miljonu tonu apmērā, bet tas tā nenotika. Tikai apmēram 1,2 vai 1,3 miljonu tonu tika importēt no šīm valstīm. Uh, Protams, eh, ir arī šīs eh, references cenas, bet īstenībā notika pretējais. Tātad eh, visi trīs scenāriji, kas tika izteikti, ņemot vērā reformu, īstenībā bija nevien aplami, bet pat tik tāli no realitātes kā diena no nakts. Vai jūs varētu paskaidrot, kādēļ šie aprēķini un scenāriji bija tik nepamatoti? Uh, Protams, eh, mēs eh, gribētu, es negribu apšaubīt jūs teikto, bet eh, varbūt, ka arī jūsu scenārija, kas izstrādāts šodien, neizturēs laika pārbaudījumu. Paldies! Grazie, George! Brita Re... Paldies, Brita Reimers un tad Martins Hoislings. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos pateikties viesiem par ļoti ilustratīvajām prezentācijām. Es esmu pati konstatējusi, ka iepriekšējā reforma tika sagatavota balstoties uz tādiem datiem, kas īstenībā bija aplami. Tirgos eh, attīstība notika pilnīgi savādāk nekā prognozēts, un tas nozīmē to, ka reforma īstenībā tika balstīta uz pilnīgi savādākiem rezultātiem. Bet mēs patiešām paši savām acīm varam pārliecināties, ka situācija pasaulē ir attīstījusies pilnīgi savādāk. Pēdējo gadu laikā. Uh, ir pieauguši eh, standarti, cilvēki arī ir savādāk eh, sākuši ēst, un industriālās. Uh, valstis ir izrīkojuši, ieviesuši konkrētus standartus, cilvēki patērēja cukuru pārtikā un ir ļoti grūti no tā atteikties. Tādēļ es domāju, ka arī turpmākajos gados pieprasījums pēc cukuru būs pietiekam augsts. Gribu teikt, ka AKK valstis nemaz tik daudz cukuru nav importējušas uz Eiropas Savienību, lai gan tieši šīm valstīm būtu vieglāka piekļuve Eiropas tirgiem, ņemot vērā slēgtos līgumus. Bet tā tās labprātāk eh, izmantoja arī eh, citas eh, ražotnes, investēja atjaunīgos energoavotos, tik daudz nevēršoties tieši pie pārtiks produktu ražošanas. Es gribu teikt, ka nākotnē varbūt par pārtiks produktu ražošanu nebūs tāds pats, nebūs pati galvenā ražošanas joma. Uh, Es gribēju mm, pavaicāt, vai patiešām mums ir jāceļ kvotas un vai ir vairāk jāņem vērā attīstība tirgu. Mēs gribam paturēt prātā arī labākas iespējas mūsu lauksaimniekiem. Visu laiku mēs dzirdam tādus drūmus scenārijus, bet es gribu dzirdēt, ko jūs domājat, kāds ir Eiropas potenciāls izveidot spēcīgāku cukuru ražošanu, nevis vājāku. Un Vai jūs domājat, ka ir iespējams ieviest augstākas cenas? Kādreiz bija ļoti lielas cenu svārstības, bet eh, kas notiek tagad? Pēdējo gadu laikā cenas svārstības ir pieaugušas, bet tomēr uh, mēs redzam tendenci, ka cenas pieaug. Vai tas, ir, uh, vai tas nāks par labu ražotājiem? Un, ja runājam par kopīgo lauksaimniecības reformu, Kas tad īsti būs jādara mūsu lauksaimniekiem, vai viņiem būs vairāk jāaudzēt dārzeņu un augļi, bet bieži vien viņiem tas grūti ir, da, iz, ir, ir grūti izdarāms, jo, piemēram, lai audzētu cukurbietes, ir jāsamaksā, ir sākumā jāinvestē liela nauda, bet mūsu lauksaimniekiem bieži vien tas nav pa kabatai vai patiešām ir prognozējams uh, cukuru ražošanas pieaugums Eiropā. Mēs uh, negribam, lai vēl vairāk fabriku tiktu slēgts. Paldies! Paldies! Paldies, Mārtiņš Hauslings, lūdzu. Glaube... Paldies! ja mēs uh, runājam par uh, prognozēm, mēs tikpat labi varētu raudzīties uh, kristāla lodē vai mēģināt izlikt kārtis, mēģinot izzīlēt, kas tad īsti notiks. Uh, iepriekšējā cukuru reforma to pierādīja pietiekami uh, uzskatāmi. Ja, piemēram, cenas samazinās par 12% un ražošana pieaug par 12%, nu, tas, tas ir tīrākās spekulācijas. Nu, kā jūs to varat pamatot un kāds ieguvums? ieguvums tad būs mūsu zemniekiem. Mums ir jāsaprot, vai patiešām ir nepieciešams tik daudz cukura pārstrādāt eh, pārtiks produktos, nu, bet varbūt vajadzētu eh, padomāt, vai šāds modelis ir pieņemams eh, citām valstīm. Pirms eh, pēdējās reformas tirgus analīze bija pilnīgi atžgārna un ņemot vērā šo faktu, mums varbūt vajadzētu labāk izmantot gūto mācību un ir jāsaprot, vai patiešām kvotu sistēma, kas uh, ieviesa zinām stabilitāti, uh, Eiropā būtu tā ar vieglu roku atceļama. Kā jūs varat veidot šādus scenārijus, pat nezinot, kāds tam visam būs iznākums? Nu, mūsu lauksaimniekiem taču arī uz to ir jāpārorientējas, un mums nevajadzētu pieļaut to, ka Eiropas Savienībā mums būtu apgādes grūtības, un mēs negribam, lai būtu tādas cenas, ko neviens vairs nevarēs atļauties uh, sag samaksāt. Mēs gribam, lai situācija stabilizētos, nevis pilnīgi pretējo. Jo Es atceros, mums bija diskusijas ar saldumu ražotājiem. 2006. gadā viņi uh, teica, ka, piemēram, eh, ražošana Eiropā ir jāpārtrauc, jo pasaulē cenas ir par trešdaļu zemākas, un šī salduma ražotāju asociācija pagājuši gadu teica, mums ir jāražo vairāk cukura Eiropā, tas varētu garantēt tādu apgādes drošību. Nu, es gribēju pavaicāt, kādus secinājumus mēs varam izdarīt visu to dzirdot. Mums patiešām ir jāsaprot, vai šāda tir, vai šādas tirgus normas ir jāsaglabā un ir arī jāsaskaņo pieprasījums ar piedāvājumu. Mums noteikti ir eh, jāņem vērā reālā situācija tirgū, ir jābūt loģiskiem argumentiem, un ja tiek runāts par liberalizētiem tirgiem, kas nāks par labu patērētājiem un lauksaimniekiem, es domāju, tas nav īsti pareizi cenu samazināšana īstenībā nenāks par labu patērētājiem, bet gan uh, pārstrādā, pārstrādes nozarei. Paldies! Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła. Paldies. Dantēn kungs, lūdzu. Pan poseł Bovē, sorry. Bovēra kungs. Oui, euh, je remercie aussi. Paldies! Es arī gribētu pateikties abiem runātājiem, un uh, debate ir nokļuvusi ļoti interesantā punktā, un arī ļoti interesanti atzīmēt, ka šī diskusija notiek brīdī, kad atsevišķi šī parlamenta uh, deputāti konfrontē komisiju, uzdodot jautājumus par uh, cukuru režīmu. Es Eh, interesējos par cipariem. No 2006. līdz 10. Eh, gadam 18, 189 um, cukurfabrikas tika slēgtas un ļoti daudzi lauksaimnieki no visām 27 dalību valstīm tika izsumta šī sektora pārstāja ražot cukurbietes. Tātad um, šie ļoti tādi pārliecinoši cipari un um, šī te reforma no 2006. gada, vai to ir pieņēmusi cukurražotāju kopiena? Un vēl es gribētu atgādināt jums, ka kopš jūni, jūnī mēnesī parlamentā mēs balsojam par šo jautājumu un mēs atzīmējam, ka mēs esam gatavi balsot par pagarinājumu līdz 2020. gadam. Mēs uzskatām, ka tas, tas bija pietiekams labs pasākums, lai aizsargātu gan cukura sektoru, cukura ražotājs, ka mēs varētu nodrošināt godīgu un stabilu konkurenci. Tas bija 2011. gada jūnijā, kad mēs balsojam par šādu lēmumu šajā parlamentā. Un tagad mēs apskatām citus scenārijus. Kāpēc mums ir šāda debate? Tāds ir mans jautājums. Es gribētu pateikties um, Agņokungam par to, ka viņš daļēji jau atbildēja uz šo jautājumu, e, izsakot savu pārsteigumu. Jo šodien ir situācija, kad ir cukura fabriks, kas ir e, veikušas lielas um, investīcijas un tagad nostāda neveiklā stāvoklī cukuru niedru piegādātāju valstis, nevienmēr tās ir AKK valstis. E, te ir notikusi tāda situācija. Tā, tad bija uzdots arī rakstisks jautājums, ko parakstīja astoņi britu deputāti, un mēs redzējām arī vēlēšanos atbalstīt amerikāņu cukuru fabriku American Sugar. Un un uz to jau reaģēja Agņokungs. Šodienas debatē mēs redzam ļoti skaidru vēlēšanos no noteiktu industrijas pārstāvju puses. Un mums ir jāizmanto tarifu sistēma, jo šī te pārprodukcija ļoti bieži dažādā ziņā tiek finansēta no Eiropas Savienības puses. Tāpēc mums jāizskatās šajās perspektīvās ļoti skaidrā formā. Eiropas cukursektoram ir jādzīvo tālāk, un mūsu lauksaimniekiem ir jāspēj strādāt līdz 2020. gadam, un nevajadzētu ievies šeit hm, hausu. Paldies, Žozē! Kalnietes kundze un tālāk Magineses kundze. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Latvija pieder pie tām valstīm, kas šīs reformas rezultātā zaudēja savus cukuru rūpnīcas. Mēs piekritām saņemt kompensāciju un mūsu zemnieki atteicās no cukuru biežu ražošanas. Un tagad, kad atkal mēs esam, eh, es personīgi iepriekšējā vasarā pieņemot rezolūciju par cukuru, es balsoju pret, jo es uzskatu, ka uh, viss spēles noteikumiem būtu jābūt vienādiem. Jo es gribētu saņemt atbildi, kas notiks ar tām valstīm kā Latvija tad, ja kvotas tiks pagarinātas. Vai eh, mums būs iespēja iegūt savus kvotas atpakaļ un kādā veidā šo jautājumu mēs plānojam risināt. Grazie, Sandra. Ma... Paldies, Magines skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka es neuzklausīju šīs prezentācijas, bet Kalnietes skundze īstenībā uzdeva tieši šo pašu jautājumu, ko es gribēju uzdot. Uh, Tā kā ir bijušas reformas, šī cukurindustrija ir pazudusi no īrijas kartes un jautājums tagad, kā atjaunot to visu, kā varētu šo atjaunot kvotu režīmu pagarināšanas kontekstā līdz 20. gadam. Vai ir kaut kādas īpaši pasākumi pret dalībvalstīm, kas ir zaudējuši savas kvotas, vai ir iespējas atjaunot šo nozeru vismaz pēc 2000? 2015. gada. Sikerieski. Sikerieska kungs. Paldies. Šī diskusija, kas mums šodien noris, ir ļoti vajadzīga. Mums ir nepieciešams izdarīt secinājums no cukura režīma reformas, no KLP reformas. Mums ir jāsaprot, kā tālāk reformēt nākotnē šo sektoru, kā tālāk strādāt ar KLP. Un šeit es gribu atsaukt atmiņā mūsu diskusijas Agri komitejā pirms dažiem gadiem. Varbūt atcerēsimies, ko te komisija teica tajā laikā, runājot par šo jautājumu un kādi ir secinājumi Šobrīd tikai lielākie cukuražotāji ir guvuši labumu mm, no šī režīma. Piemēram, pagājušā gadā peļ, eh, peļņa polijā pieauga šiem lieliem ražotiem par 50%. Biešu cena mm, pieaugusi bija tikai par 10% tad cukuru cena patērētājiem pieaug par 60%. Cenas cukuram patērētājiem Polijā ir augstāks nekā Vācijas cenas tam pašam. Kā, ko tad mums darīt, kā nodrošināt līdzsvaru Eiropas cukuru tirgu. Mums ir jādara viss, lai privātie un rūpnieciskie patērētāji eh, varētu pirkt cukuru par tādu cenu, kas būtu adekvāta un arī atbilstu tirgus nosacījumiem. Mums ir jābūt spējīgiem pilnībā izmantot arī mūsu ražošanas potenciālu tāds, kāds tas ir visās dalībvalstīs, un tīpaši tajās valstīs, kas bija spiestas atteikties no cukuražošanas nekas nav nemaināms, nekas nav pabeigts. Mēs vienmēr varam atgriezties iepriekšējā situācijā. Mums ir jācenšas sakārtot, ja kaut kas nedarbojas. Mums vienkārši ir kauns skatīties lauksaimniekiem acīs, ko mēs esam viņiem nodarījuši cukuru reformas kontekstā. Kā mēs varam skaidrot lauksaimniekiem šo situāciju, kāds būtu pamatojums, ko mēs viņam varam teikt. Tāpēc mums ir jāizdara pareizie secinājumi, lai nākotnē mēs neatkārtotu pagātnes kļūdas. Bene, grazie, viceprezidente Segereski. Adesso conclude. Paldies priekšsēdētāja vietnieks. Eh, Dantēna kungs būs pēdējais šajā debatē. Un tad atkal došu vārdu ekspertiem. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Šī diskusija eh, notiek pirms, notika arī pirms um, debates, kas notiek plenārsēdē nesen arī par cukuru. Tātad Eh, mēs runājam konkrētās kategorijās. Es domāju, ka mums jāsaprot, ko nozīmē šie cipari, eh, ko nozīmē šī cenas pieauguma mm, faktors patērētājiem, jo šeit mēs runājam par to, ka cenas pieaug proporcionāli identiski, bet tas tā nav. Mēs nedrīkstam likt šos mm, ražotājus par ķīlniekiem. Uh, Mums ir dažādi ražotāji, ir cukurbiešu un cukurniedru ražotāji. Un it īpaši attālos reģionos, varbūt atsevišķiem lauksaimniekiem šāda veida radošana, ražošana ir dominējoša. Ko darīsim ar nozari? Nozara nefunkcionē labi, un šeit ir daudz neskaidrību. Un ir daudz jautājumi gan ražotājiem, gan patērētājiem. Ir tāda problēma, ka nevienmēr cukuru var atrast tirgu, par to arī interesējas eh, gan ražotāji, gan patērētāji. Tad mēs gribētu uzdot komisijai jautājumu, jautājumu par to, kā ir ar cukuru apjomiem un kāpēc eh, cukuru apjomi ir pieauguši. Mums ir nepieciešams stāstīt šo situāciju tirgu, ir jāizmanto iespēju skaidrot, kaut vai skaidrojot nozarei cukuru sektoram, kāpēc šeit ir tāda situācija. Jo mēs visi funkcionējam vienotā tirgu un attiecīgi jābūt visiem vienādiem noteikumiem. Un vēl, ko jau teica par šo sektoru iepriekšējais runātājs. Ir pieci, seši gadi pagājuši kopš reformas sākuma, un es gribētu runāt par cukurniedu ražotājiem. Arī cukurniedru uh, pārstrādātiem ir jābūt pakļautiem tādiem pašam samazinājumam kā biežu ražotājiem, bet šeit ir jābūt arī piesardzīgiem. Mēs pagājuši gadu parlamentā nobalsojam par noteiktām lietām. Tas bija 2011. gadā. Mēs arī gribam uzdot komisijai jautājumu, ko tagad nozīmē šī jaunā situācija. Grazie, Mišel. Paldies, Mišel. Un tagad mēs esam pabeiguši diskusiju. Es došu vārdu komisijai. Ja komisija negrib izteikties, tad došu vārdu ekspertiem. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par to, ka aicinājāt mūs reaģēt uz jautājumiem un komentāriem. Šeit izskanēja atsevišķi ļoti svarīgi komentāri par iespējām vispār prognozēt kaut ko uz nākotni, vai mums ir šāds instruments kā kristāla bumba. Protams, nākotne nav skaidra, un tas ir skaidrs, bet labāk tomēr iegūt kaut kādu ieskatu nekā neprognozēt nemaz. Runājot par pieņēmumiem un mūsu metodēm, izstrādājot šīs prognozes, es gribētu atsaukties uz sākotnēju ziņojumu. Es jau rādīju arī nu, šajā literatūras sarakstā, ko mēs izmantojam, tur ir sīkāk arī lasāms. Uh, mūsu metodas pamats. Mēs um, izmantojam KLP reformu metodoloģiju, validētās metodes, tomēr realitāte, kā es jau teicu, ir sarežģītāka nekā modelēšana. Es vēl varu atsaukties uz citiem pētījumiem, kas ir izdarīti, un šo citu pētījumu rezultāti apmēram iet norāda uz to pašu. Tad es kā zinātnieks balstos uz šiem faktiem. Un šie scenāriji netika balstīti uz manām politiskajām preferencēm, bet drīzāk uz loģiku. Tie ir loģiskie scenāriji, kurus mēs varam loģiski un saprātīgi sagaidīt. Šajos scenārijos, kas ir pētījuma Pasaules eh, tirniecības organizācija un arī tirgus liberalizācijas tendence ir ņemta vērā kā svarīgs virzītājs spēks. Tur nav rakstīts vai teikts, ka, ko mēs, kā zinātnieki, domājam par šo problēmu. Mēs eh, pieņemam šos pieņēmumus kā bāzi, liberalizācijas tendence turpinās, jo gan ideoloģiski, gan ekonomiski, ekonometriski ir aspekti, kas ir modeļa pamatā, jo tirgus vairāk liberalizēs, jo augstāks labklājības līmenis. Bet šeit nav izcelts atsevišķi grupas detalizētākā formā. Tas viss, ko var teikt par modeļu izmantošanu, es piekrītu, ka ir ļoti daudz neskaidru faktoru, kas ir pat ārpus e, cukurtirgus. Tā ir naftas cena, arī kviešu cena. Arī tad vēl viens ieteikums būtu izstrādāt tādu jutīgumu analīzi, paraudzīties, kas notiek, jo vienmēr ir lietas, ko jūs nevarat noprognozēt tendenci jūs redzat. Jūs varat veikt modeļu analīzi, modelēt varat, bet tad notiek kaut kāda katastrofa vai kaut kas ārkārtējs, piemēram, plūdi vai kādi sausumi. Un tad viss modelīs sabrūk. Modelis tātad nav iespējas, nav spējis ņemt vērā šādas negaidītas ārkārtas apstākļus. Modelis ir tikai instruments un īpaši daudz negaidiet no modeļa. Tomēr labāk ir strādāt ar modeli un prognozēt nekā nedarīt neko. Šis pagarinājums vai plānošana, prognozēšana drīzāk līdz 20 gadam ir sarežģīts uzdevums. Vēl dažos vārdos saistībā ar diskusiju par pašpietiekamību. Es domāju no pārtiks nodrošinājuma viedokļa. Vienmēr ir labāk ražot pašiem savu cukuru, arī tas pats attiec uz citiem produktiem, bet Tas ir pretrunā ar liberalizācijas viedokli, jo liberalizācijas procesa galvenais eh, termins, ko izmanto cilvēki, ir optimālā ražošanas izvietošana. Tas ir atkarīgs no jūsu politiskā viedokļa, politiskās eh, izvēles, kādā virzienā iet. Tāpēc es piekrītu tiem runātājiem, kas eh, teica, ka kvotu sistēma stabilizē gan ražošanu, gan cenas, un tā tas ir. Tas ir atkarīgs no politiskiem ieskatiem. Ja jūs gribat, lai šāda sistēma turpinās, tad arī politiski izvēle un sistēma darbosies, vai arī otra alternatīva doties vairāk PTO virsienā, Un šeit tad šādā virzienā ejot būs lielāki plusi globālai ekonomikai. Globālā ekonomika kā tāda, protams, ir uzlabojama, bet vienmēr radīsies arī grūtības. Un kas šeit ir par šādiem problemātiskiem elementiem? Vispirms AKK valstis un arī mazatīstīcās valstis. Uh, Mums Eiropas Savienībai ir tirzniecības nolīgumi ar šīm valstīm. Nevienmēr šie nolīgumi ir labi šīm valstīm, jo šīm valstīm, vismaz man tā liekas, ir jābūt pašām spējīgām veidot savu ekonomiku, attīstīt savu ražošanu. Par cukurbiešu ražotājiem teikšu tā Es uzskatu, ka esošā situācija ir diezgan rentabla šim sektoram. Vismaz Nīderlandē tas tā ir. Lauksaimnieki Nīderlandē gribētu saglabāt šo kvotu sistēmu jo tas viņiem ir tāds labs un stabils ienākuma avots, it īpaši tām saimniecībām, kur ir milzīgas platības un ļoti liels īpatsvars no visām tiek nodots uh, cukurbiešu audzēšanai. Tālāk eh, es dzirdu cits viedoklis no cukuru pārstrādātājiem. Viens signāls no viņiem ir tāds, ka cukura cena lūk ir tik ļoti augsta, ka viņi pat domā pārvietot savu uzņēmumu uz ārienu no Eiropas Savienības. Un vēl cita ideja, ko es dzirdu arī no tām pašām aprindām, ir šāda, ka ir nepieciešams nodrošināt stabilu cukura piedāvājumu, un šim piedāvājumam ir jābūt drošam, lai nebūtu nekādi skandāli saistīti ar cukuru piedāvājumu un viņi uztic vairāk Eiropas Savienības ražotājiem nekā kādiem citiem piegādātiem, kas darbojas ārpus ēs. Es tiešām nezinu, ko tas viss nozīmē. Es nevaru arī teikt, cik pamatota ir pušu argumentācija. Es neesmu to pētījis, bet es esmu dzirdējis lūk šādus viedokļus. Par to, ka mēs ēdam vairāk cukura. Es arī dzirdēju šādu komentāru. Šeit jāatzīst, ka esošā tendence ar aptaukošanos un tā tālāk tas liks tomēr cukuru patērēt mazāk rietumu Eiropas valstīs. Es nezinu, kā tas ir mm, austrumu Eiropas valstīs. Šeit es mm, domāju arī par Turciju, piemēram, kas Turcija arī vienu dienu var iestāties mūsu apvienība. Bet modelējot cukura pieprasījumu patēriņam, patēriņam ir daudz vieglāk modelēt nekā ražošanai, jo mēs redzam, kā mainās klimats, mēs redzam, ka ražošana kļūst aizvien nestabilāka salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, Un tāpēc es arī beigšu savu uzstāšanos, teikšu paldies par jautājumiem. Grācie, grācie, profesor. Liels paldies, turpina priekšsādātājs. Tagad lūdzu vārds Čēnēna Nobelē. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas Savienībai nepieciešama spēcīga, konkurētspējīga rūpniecības nozara, kas spēj konkurēt pasaules tirgū un uh, ražošanai jābūt 16,6 eh, miljonu tonu, tas ir eh, patēriņš, kas nepieciešama Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienība ir trešā lielākā ražotāja pasaulē un otrā lielākā patērētāja. Tātad importa ziņā eh, tā ir svarīga, bet savulaik tā bija svarīga arī eksporta ziņā. Tātad mums ir nepieciešama konkurētspējīga rūpniecības nozare. Labi, ka ražošana notiek uz vietas, taču labi, ka arī šai ražošanai ir konkurētspēja, ir konkurence no ārpuses. Es domāju, tas tikai nākt par labu pārtiks ražotājiem. Mūsu pārtiks ražotāji eh, vēlas ievēra, ievērot noteikums, taču viņi vēlas arī, lai būtu konkurences tirgu, lai izvairītos no ārkārtīgi konsolidējošas rūpniecības nozares. Un jo īpaši tādā ir kļuvuši vēl pēc nesenēm reformām. Mēs esam piedzīvojuši cenu pieaugumu. Eh, cena gan netika nodot tālāk patērētājiem, taču cenu izmaksu pieaugums ražotājiem nav nekas pozitīvs. Es esmu dzirdējis komentārus, ka, ja nemaldos, Latvija un Īrija abas vēlas atkal iekļauties tirgu un atjaunot savas fabrikas. Uh, Tā ir viena no problēmām, ka tiek turpināta ražošana, jo kā jau norādīja savos grafikumos, grafikos, pat laban ir tāds kropļots moments, vai šīs valstis varētu atgriezties un vai tās varētu izveidot konkurēt spējīgu savu nozaru un vai Eiropas eh, cukuražošanas nozara būs konkurēt spējīga pasaules tirgos ilgtermiņā. Jo šķiet, ka ar laiku būs vēl lielāka liberalizācija un tad būs jākonkurē pasaules tirgu. Man šķiet, eh, es neapgalvoju, ka Bulgārijā nav cukura rūpniecības. Nē, Bulgārija atteicās no savām cukurniedru kvotām, un tām ir eh, tagad ļoti laba pārstrādāšanas uh, industrija, un tagad viņi var labi konkurēt ar uh, cukurbiešu ražotājiem, jo tā ir tikai neliela visas rūpniecības daļa. Taču, lai nodrošinātu uh, garantētu pārtiks apgādi, ir uh, jābūt pietiekoši lielai cukurbiešu ražošanai Eiropā. Tad var nodrošināt arī stabilākas uh, cenas un nedaudz konkurēt spēju tirgu. Eh, daži pauda mm, nepatīku, kā mani grafiki netika šeit izdalīti. Ja jūs vēlaties, es atvainojos, ka tā iepriekš netika izdarīts, jūs varat saņemt šos, šīs grafikus un eh, šajā Eh, jaunumu apkopojumā žurnālā ir pieejams mans prezentācijas. Un liels paldies par arī par šīm debatēm. Paldies. Bene. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Pateicos abiem ekspertiem. Šīs debates bija ļoti vērtīgas, protams, ka tas mums arī palīdzēja izkrista, izkristalizēt mūsu viedokļus komitejā. Šķiet, ka vairumam tie tagad ir skaidri, skaidri un tas nāk visiem par labu. Un otra lieta, ko, kas ir svarīga šo pēcpusdienu, ir šāda. Mūsu pēdējā sanāksmē sākām debats par tiešajiem maksājumiem ar eh, Liešu Kopulus Šantušu kā referenti. Un šo pēcpusdienu mums ir ziņās par kopīgu, tirgu kopīgu organizāciju, tāda regula par vienotu TKO. Es gribētu aicināt Mišelu Dantēnu, sāk savu prezentāciju. Ir iesniegti 434 groz, eh, grozījumi, kas ierosināti viņa ziņojumi šādi 434 punkti un Un tad eh, pāri par tūkstots eh, kopā ar visiem grūzojumiem, pāri par eh, ar visu kopumā ir milzīgi daudz izmaiņu piedāvāts. Es ceru, ka, stundas, ka mēs tiksim ar to galā šodien, jo ceru, ka vēl kādu pusstundu mēs varēsim atvēlēt. Uh, Eh, koordinātoru sanāksmē. Izteikšos eh, īsi, lai atstātu laiku debatēm. Jā, bija iesniegt 2227 grozu, grozījumi šim priekšlikumam par regulu par vienotu EKO. Daži grozījumi ir dubulti vai tre, trešo reizi jau iesniegti, un dažus priekšlikumus es jau esmu iekļāvis savos grozījumus. Taču šie grozījumi nenāk no visiem kolēģiem, taču lai nāk klajā ar zināmu uh, rezumējumu, kas atainot šīs komitejas lēmumu, tad ir jāuzklaus gan tie, kas ir iesnieguši savus priekšlikumus, gan tie, kas rakstveigā tos nav iesnieguši. Es domāju, ka ir vērts mūsu vidū apspriest divas lietas. Pirmkārt, ražotāju organizēšana, vai mēs uzskatām, ka tas ir risinājums šādas organizācijas un cik lielā mērā. Un otrkārt, kāda būs šo ražotāju vara, vai mēs vēlamies, lai viņi apvienotos kooperatīvos vai citās organizācijās, vai viņiem būs eh, reāla saruna vešanas iespēja attiecībā pret eh, klientiem vai pret starpniekiem. Un tad mūsu komiteja ar laiku vajadzētu izveidot nostāju, kas būtu pretēja, iespējams pretēja šai uh, organizāciju uh, aizstāvības uh, balsī, vai arī jārod cits risinājums. Paldies. Priekšsādētājs. Jūs izteicāties ārkārtīgi rezumējoši un kodolīgi, Mišel. Nu, tad sāksim debates. Taču ho, kolēģiem vēl nav bijis laika pieprasīt uh, uzstāšanos. Tad vispirms dod vārdu Pereskungam un tad kundzei un tad pārējiem. Paldies priekšsēdētē. Vispirms vēlreiz vēlos apsveikt Dantēna kungu ar šo ziņojumu, un es kā ānu referenti no savas grupas gribu sacīt, ka esmu viņa rīcībā sadarboties ar viņu konstruktīvā veidā ļoti īsajā brīdī, kas mums vēl ir palicis līdz balsojumam. Es uzskatu, ka mums ir svarīgi noteikti darba metodi, kā mēs to apspriedām, lai būtu iespējams paredzēt elastību attiecībā uz lēmumu pieņemšanu dažādās jomās. Nesmu paredzējusi. Kas eh, stāstīt par grozījumiem, kurus iesniedz pat ne īsi Dažos gadījumos būs jāsaka to kompromisu grozījumu, bet dažos gadījumos kompromiss nemaz nav iespējams, jo mums ir jāpieņem lēmums par dažām lietām, piemēram, par eh, stādījumu tiesību paildzināšanu vai nē. Nu, tad atkarībā no tā, kāds lēmums tur tiks pieņemts, vesela virkne grozījumu atlikt, atkritīs, un tad mēs strādāsim pie citiem grozījumiem Tas pats attiec uz cukura kvotu pagarināšanu vai atbalstu vai atbalsta trūkumu pārtiks palīdzības e, programmai un citiem jautājumiem. Tie ir tikai daži paraugi, kādi ir tēmati e, kas izraisītu veselu virkni grozījumu atlikšanu, tad mēs e, atkrišanu, tad mēs iegūtu veselu reālu kopskatu, kāds tad būtu komitejas darbs šajās jomās. Pamatekstā ir paredzēta, garantēta kopīga regula, uh, neatņemot komisijai tās instruments rīkoties ātri, ka tas ir nepieciešams. Ir bijušas diskusijas par šo ziņojumu, vēlreiz es tām nepieskaršos, es tikai nobeigumā gribētu sacīt, ka vēlu referentam sekmes šī darba novišanai līdz galam, un mēs kā ēnu referenti, protams, sadarbosimies ar viņu dažos jautājumus. Uh, Es kā sociālisti, kas pārstāv Spāniju, pārstāvu arī eh, savu nostāju dažos jautājumos, taču, protams, ir nepieciešamas konsultācijas grupas ietvaros, lai redzētu, ko domā vairākums un secinātu, kā mēs varam šos uh, ieskatus tālāk nodot referentam. Un nobeigumā vēlreiz gribu sacīt, ka esmu gatava sadarboties ar, ar eh, referentu un ēnu referentiem, protams, sagaidām labu rezultātu. Paldies! Lielas paldies, Rašov, saka priekšstādātājs! Reimērsas kundze, pēc tam pavēja kungs, paldies. Es gribēju pateikties sekretariātam par to milzīgo darbu, kas bija veikts, vajadzēja visus grozījumus uh, pārtulkot, pēc tam uh, uh, sagatavot tabulās, iesniegt deputātiem. Un, protams, uh, ir ārkārtīgi daudz grozījumu, tagad mums uh, ir ar tiem jāstrādā, un īstenībā uh, diapazons ir ļoti milzīgs. Un mums ir jāsaprot, eh, ka tas, par ko mēs balsosim beigās, mēs taču arī esam tikušies ar ēnu referentiem, ar visiem asistentiem. Mums ir jāparūpējas, lai mēs pieņem tādu koncepciju, kas būtu eh, darboties spējīga. Protams, Mums ir eh, eh, jāparūpējas, lai beigās nesanāktu tāds priekšlikums, kas eh, nebūtu savietojams ar jau pieņemamajiem. Tādēļ mums ir jāgarantē, lai tas, eh, kas eh, galu galā iznāks, eh, būtu pieņemams arī no juridiskā viedokļa raugoties. Mums ir jāieguld vēl ļoti daudz darba, un mūsu politiskā grupa ir gatava sadarboties ar referentu, lai beigās būtu tāds labs un stabils iznākums. Paldies! Molto bene, grazie, Brita. Lielas paldies, Brita Žozē Bovei, tad Žankārlu Skuta. Kā jau to nu pats sacīdam tēns? Te nav runa par atbilžu sniešanu, taču man ir svarīgi tas, ka Dantēna, Mišela Dantēna piedāvātais ziņojums jau ataino visu darbu, kas tikt veikts daudzu gadu gaitā. Un mēs visi esam strādājuši pie zināma jautājuma, kas vairāk vai mazāk ir atainot šai ziņojumā. Te ir runa par to, ka TKO modifikācija jau ir daudz, jau ilgu laiku šī parlamenta darba lauks. Es domāju, ka mums šīs debats jāizvērš līdz pēc galam. Mēs esam runājuši jau par pienu, šodien runājam par cukuru, un šodien mēs saprotam, ka ražotāju organizāciju, viņa asociāciju atzīšana ir jāpaplašina attiecībā uz visiem produktiem un e, uz visām nozarēm TKO ietvaros. Tas ir svarīgi. Un dominējušās, e, dominējušā stāvokļa izmantošana ir jāsoda un jāpiešķir šīm organizācijām iespēja teikt savu sakāmo. Nu, katrā ziņā šīm izmaiņām ir jābūt pozitīvām. Vēl es gribu sacīt, ka Reformas mērķis bija tāds, lai ražotāji varētu gūt labumu no tā, ka viņu preces tiek pārdotas iekšējā tirgu. Tāds bija mērķis. Tāpēc būtu jāparedz uh, uh, diskusiju vešanas klauzula tomēr neliedzot, nekropļojot konkurenci, un tas ir TKO reformas pamats. Ja mēs visi vienosimies par to, ka atbalstīsim eh, šo izēju no loģikas, ka visu nosaka konkurence, tad tas būs liels ieguvums. Uh, pateicos Dantēnam un e, visam e, sekretariātam, kas īstenoja šo milzīgu apjomīgo darbu. Paldies visiem! Labi, saka priekšstādātājs, paldies, Žoze, Žankarlo uh, e, Skutā un tad Luīš Kapeluš Šantuš. Paldies Dantēna kungam. Viņš ir īstenojis lielisku darbu. Es gribētu pievērsties dažiem svarīgiem jautājumiem. Piemēram, pagājušas nedēļa Garcia Peres kundze nāca klajā ar ziņojumu, kas panāca labu rezultātu runājot par apjomu plānošanu. Par to nebija iespējams iegūt vienošanos, ņemot vērā, panākt vienošanos, ņemot vērā problēmas padomu. Taču vismaz šis temats tika iekļauts darba kārtībā, jo tas ir svarīgi. Vēl viena būtiska lieta ir tās, ka tiek stiprinātas ražotāju un lauksaimnieku organizācijas. Dantēna kungs ir īstenojis lielisku darbu, mums viņš ir jāatbilst. Itālijā situācija atšķiras no situācijas citās dalībvalstīs, jo aizsardzības konsorcija darbojas, lai aizsargātu mūsu uh, preces. Itālijas likumi šai ziņā varētu būt labs modelis, kā līdzīgas organizācijas aizsargātu citvieti. Taču jāņem vērā dažādā situācija atšķirīgās dalībvalstīs. Un vēl komisāra kungs pagājuši gadu runāja par eh, stādīšanas tiesībām, viņš izteicās par to saglabāšanu, un mēs arī to atbalstām, jo tas uh, aizsargā ražotāju intereses, taču ar nepacietību gaidām, kā vīnogulāju zonu aizsardzība tiks izcenot. Paldies! Paldies, Čan Karlo, saka priekšsēdētājs. Un tagad Ruiša Kapala Šantoš un tad Garcijas kundze. Liels paldies priekšsēdētāji! Es gribētu Atkārtot iepriekšēju runātāju sacīto arī es, no savas puses gribu pateicties Dantēna kungam par viņu lielisko darbu un arī pateicos sekretariātam, ka tas mūsu darbu padarīja daudz vieglāk, bija tik milzīgi daudz grozījumu iesniegt. Es gribētu uzsvērt, ka Dantēna kunga priekšlikumi un tā filozofija, kurai viņš seko, virzās pareizajā virzienā, un tagad, es domāju, ir pienācis īstais brīdis veltīt visus centienus, lai izveidotu nākotnes būvu. Tātad mēs atbalstām šo ziņojumu. Vēl ir tomēr daudz lietas, kas ir apspriežams, un daudz no tām attiecas uz manis iesniegtēm grozēm. Tas, piemēram, attiecas uz pienu nozari un cukuru nozari. Nu, mums bija diezgan vētrains debats par cukuru, nu pat eh, tagad par īsa brīža, bet vēl ir citas lietas, kas attiecas uz cukuru nozaru. Te ir dalībvalstu īpatnības, tas ir jāņem vērā. Mums ir jāro tāda reforma, kas darbotos visā Eiropā veiksmīgi, nevis vienā vai citā dalībvalsti. Runājot par piena nozari. Es domāju, te mums ir iespēja, ko nedrīkstam palaist garā. Mūsu priekšā pat labāk ir situācijas pasliktināšanās katrā ziņā. Tā ir manā valstī un vēl citās dalībvalstīs. valstīs Daudzas lauksaimniecības bankrotē, līdz ar to mums ir jāpārdomā šis modelis. šis modelis 2003. gadā tika pagarnāts līdz 2015. gadam. Ja tas ir modelis, ar kur mums jāstrādā, vai mums nebūtu šī pieeja jāpielabo, vai mēs nevarētu iet mazliet tālāk nekā to piedāvā referents savā ziņojumā. Es saprotu gan viņa metodu, viņš mēģina ieviest dažus kontrolējušus aspektus un ārēju regulējumu dažām nozarēm. Taču es gribētu šeit uzsvērt to, ka manā grup, manas grupas vārdā es piekrītu viņa sacītajam, ko viņš teica grupas vārdā. Taču es gribētu doties vēl mazliet tālāk, un es esmu tiešām gatavs sadarboties ar referentu, lai nodrošinātu, ka šī kopies lauksaimniecības politikas daļa tiek izlabota. Paldies! Nākošā runātāja, paldies priekšsēdētā. Vēlos pateikties Dantēna kungam un, protams, dienestiem, kas darbojas pie šī ziņojuma. Ziņu, ka Dantēna kungs zina, ka mēs viņu atbalstām, mēs pilnīgi piekrītam viņa. Mēs esam iesnieguši 150 grozības. Uh, Tie ir tikai tādi pieslīpējumi referenta nostājai. Mēs esam atklāti vadīt sārunas, lai panāktu kompromisu, jo tas ir vissvarīgākais. E, vēl tikai pievērsīšos vienam tematam šodien. Par laimi. Mums ir dalību valstu platforma attiecībā uz stādījumiem. Esam runājuši ar Čološkungu, taču, diemžēl, pastāv zinām atšķirības starp uh, geogrāfiskajiem apvidiem, kam ir īpaši nelabvēlīgi geogrāfiskie apstākļi, klimatiskie apstākļi un citām zonām. Es domāju, ka mums būtu jāuzstāj uz savu nostāju, proti jāsaglabā tāda sistēma, kāda ir spēkā, vienkārši tā jāpagarina. Tā ir ļoti svarīga vienkopības nozare. Esmu atgriezusies no tirznieci, tirzniecības eh, izstādes Rainfo. Es esmu runājis pāri par četri, 40 cilvēkiem, un viņi man prasīja par šiem stādījuma, par šīm stādījuma tiesībām, par to, ko Čeloškums sacīja pagājušajā nedēļā. Es domāju, ka šī mums ir iespēja un cerams, ka mēs varēsim uh, panākt grozījumu, kas atainos mūsu nostāju, jo tas nosarē ļoti svarīgi. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Te ir bijuši zināmi pretrunīgi paziņojumi kopš pēdējās uh, ministru padomas Kiprā, jo viens komisārs virzījās uh, uz parlamentu pusi un teica, ka liberalizācijas nebūs no otras puses. Viņš runāja par jaunām regulēm, kas patiesībā uztrauc visas svarīgākās Eiropas vīnkopju organizācijas. Tāpēc es domāju, Mišeļ Dantēn, šis ir tavs ziņojums un tā ir mums svarīga iespēja apliecināt parlamenta uh, Uh, viedokli palikt pie šīs nostājas un neliberalizēt. Ja mēs radītu jaunu regulu, tad uh, tas izmaksā daudz un tas dažādās dalībvalstīs atkal izraisīt atšķirīgu situāciju. Es nesaprotu, kāpēc mēs nevarētu palikt pie tiem noteikumiem, kas spēkā ir tagad, ir labi darbojas un mm, te nav nekādu papildus ieguldījumu jāvieš. Nākošā runātāja lūdzu, paldies priekšsādētāji vēlos pateikties sekretariātam par milzīgo viņa ieguldīto darbu. Vēl es vēlos sacīt, ka mums ir jābūt atvērtiem dialogam un kompromisiem, lai tā rastu visefektīvāko harmonizējošo veidu, kā regulēt tirgu. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz trim nozarēm, kas ir ārkārtīgi svarīgas Bulgārijai. Tām ir nepieciešama papildi palīdzība. Tā tad novāk robežu e, līniju. No vienas puses pilnīgi atbalstu referentu, taču no otras puses gribētu uzsvērt šīs Bulgārijā trīs svarīgās nozares. Pirmkārt, vīns un tā audzēšana. Jā, šis temats vēl ar vienu ir strīdīgs. Mēs esam pret liberalizāciju pēc 2015. gada. Ir bijuši daudz iespējas um, apspriest plusus un mīnusus iespējami izvēršamajām izmaiņām, bet mānā skatījumā ir ļoti svarīgi turpināt aizsargāt reģionu identitāti nevis apdraudēt mazo ražotāju intereses. Otrakārt, mums ir. Знаят много добре какви са проблемите и Mums ir jāaizsargā vēl cita nozara. Es esmu runājusi ar bulgārus lauksaimniekiem. Viņi zina, kādas ir problēmas un kā var tās risināt. ražotāju organizācijas ir jāiesaista, un līdzfinansējums nedrīkst būt zemāks par 50%. Mums ir jāsaglabā spēkā esošie pasākumi, tos var iestrādāt EPS nozarei. Un semināra laikā mēs uzklausījām vairākus viedokļus. Bulgārijā situācija ir šāda. Mums ir pastāvīgās uh, eh, cukuru, cukur uh, ražotnes, kas darbojas ar cukurniedrēm, un tām pastāvīgi pietrūkst izēvielu. Tāpēc mums būtu labāk jāreglē šī nozara un nobeigumā gribu sacīt, mums ir labāk jāsadarbojas, lai izveidot tādu modeli, kas nodrošinātu lielāku piegādi, eh, piegādes drošību un arī, lai nodrošinātu veiksmīgu vietējā tirgus darbību. Paldies! Paldies, Marija, turpina priekšstādātājs. Mārtiņš Hoislings un tad uh, eh, priekšstādātāja vietnieks. Paldies! Ja mēs runājam par Dantēna kunga priekšlikumu, ir jāņem vērā arī KLP reforma. Mums īstenībā ir jāsaprot, vai mēs uh, galveno trumpi, liksim uz tirgus uh, uh, liberalizāciju vai turpināsim darboties kā līdz šim. Protams, mums ir jāparūpēs arī par uh, palīdzību ražotājiem. Ir iesniegti ļoti daudz grozījumi. Uh, Un tieši uh, palīdzības sniegšana ražotājiem būs viens no galvenajiem jautājumiem, kam jāpievērš uzmanība, un mums ir jāsaprot, vai mēs arī labāk varēsim sadarboties ar lauksaimniekiem. Mums ir jāparūpējas, lai viņiem arī būtu vairāk varas, lai mēs varētu ar viņiem diskutēt kā līdzīgs ar līdzīgu. Protams, tas būs no svāra, tas ir jāņem vērā, īstenojot reformu. Tālāk, ja mēs runājam par komisijas priekšlikumiem, tiek runāts arī par vīna ražošanas liberalizāciju, par cukura tirgus eh, organizāciju. Karlame, parlamenta priekšlikumi īstenībā krietni atšķirs no komisijas piedāvātājiem. Ir jāparūpējas, lai priekšlikumi būtu dzīvot spējīgi arī nākotnē, lai tās nebūtu tādas viendienītas ir, eh, protams, jāparūpējas arī par eh, mazāko eh, lauksaimnieku aizsardzību, arī piena ražotāju aizsardzību. Zināmā mērā tas ir tāds kā eksperiments, un tam varētu būt sliktas sekas. Kādēļ tas netika pieminēts? Mēs esam iesnieguši arī grozījumu šajā kontekstā. Tur ir rakstīts, ja ražotāju organizācijas nevarēs pieņemt lēmumus attiecībā uz tirgus organizāciju, tad kvotu sistēmai ir jāturpina darboties. Mums taču ir jārunā arī par piena tirgu. Uh, grib būt pietiekami tieši. Piena tirgu ir ārkārtīgi liela krīze, 30 centi par litru. Nu, līdz ar to piensaimnieki nevar gūt peļņu un izlikties, ka nekas šeit nenotiek, ka šeit nav nekāda problēma. Tas būtu liekulīgi. Paldies! Paldies, Martin, un tagad došu vārdu Siekierska kungam, tad Maired Magines un pēc tam atkal referents lūdzu.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 Protams, lauksaimniekiem e, ir jānodrošina pienācīgi dzīves apstākļi, lai viņi varētu naudu nopelnīt, ražojot savus produktus un tos vēlāk pārdodot tirgū, nevis uh, saņemt naudu, nevis izdzīvot tikai pateicoties ES maksājumiem. Mums jāpiedāvā viņam godīga atlīdzība. Protams, ir labi, ka pastāv maksājuma sistēma, bet Bet tāda veida palīdzība īstenībā lauksaimniekiem nevienmēr nāk pa labu. Viņi negrib būt atkarīgi no maksājumiem. Mums noteikti ir jāuzlabo uh, tirgus organizācija. Nevajadzētu baidīties par protekcionismu mehānismiem. Ja tie būs pietiekami skaidri un caurskatām, tie nenāks par ļaunu pasākumiem ir jābūt atbilstošiem lauksainiecības sektoru vajadzībām. Ir jāpiedāvā stabilitāte. Es varu piekrist tiem, kas vēlas uzlabot arī lauksaimniecības organizāciju spēlējumu lomu tādā veidā, uzlabojot lauksaimnieku pozīcijas. Visā uh, pārtiks ķēdes uh, garumā. Mums ir jābūt uh, drošākiem. Vairāk jārunā par tirgu un nevajadzētu visu laiku runāt par šo zaļumošanu. Protams, vides standarts nedrīkstam eh, ignorēt, bet ir jārunā par lietas būtību ir jāatgriežas pie tādiem mehānismiem un pasākumiem, kas ir pierādījuši savu vajadzību un nepieciešamību pagātnē. Un, protams, ir jāmācās no pieļautām kļūdām. Šodien jau runājam par cukura tirgus reformu, nu tas ir pietiekami ilustratīvs piemērs. Tālāk. Mums ir jāparūpies, lai mūsu rīcībā būtu pietiekami daudz laika. Ir iesniegts ārkārtīgi liels grozījums skaits, un ir jāsaprot, kāds, ar cik daudz laika mēs varam rēķināties. Paldies Cikierska kungam. Mairid Magīnes, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Biju visai pārsteigta, uzklausot Bavē kunga teikto. Protams, tirgus organizācija ir ārkārtīgi svarīga, un Bavēkungs teica, ka tirgum pašam vajadzētu sekt ražošanas izmaksas, bet mēs esam informēti, ka vairumā dalību valstu tiešie maksājumi palīdz lauksaimniekiem izdzīvot, un citās valstīs 70 līdz 80 procentiem no ienākumu nāk tieši no tiešmaksājumiem jāsaka, tirgus vien nevar nodrošināt lauksaimnieku izdzīvošanu ja mēs runājam par tiešajiem maksājumiem un tiešmaksājumu reformu, būsim ļoti piesardzīgi. Tālāk, ja runājam par konkurētspēju, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un Mišels ir labi pastrādājis to izgaismojot savā ziņojumā. Jāsaprot, kas notiek komisijā. Uh, Zinu, ka būs uh, ļoti svarīga tikšanās, tiksies augsta līmeņa uh, pārtikas ķēdes grupa, tādēļ ir jāparūpējas arī par godīgu cenu maksāšanu um, lauksaimniekiem. Domāju, ka tas, kas notiek komisijā, ļoti spēcīgi ietekmēs arī mūsu darbu. Tālāk, ja runājam par ražotāju organizācijām un citām organizācijām, situācija ir atšķirīga dalību valstīs, un tas ir jāpatur prātā. Ievērosim to arī gatavojot ziņojumu. Ir valstis, kurās e, šīs ražotāju organizācijas ir ārkārtīgi spēcīgas, bet citās valstīs pat nav īsti skaidrs, ko tas nozīmē. Mums par to ir jārunā un jāparūpējas, lai mēs pieņemam lēmumus attiecībā uz kopīgu tirgus organizāciju, nevis tādus fragmentētus likumus uh, dalību valstīs uh, atsevišķi. Kolēģi runāja arī par krīzi piensaimniecības nozarē. Protams, tas ir saistīts arī ar kvotu režīmu. Mums ir jāsaprot, kādēļ tad kvotu režīms ir radījis problēmas vairākās dalību valstīs attiecībā uz piensaimniecību. Varbūt, ka kvotu režīms ir piedzīvojis stagnāciju, un tā ir galvenā problēma. Un arī šī mīkstā nosēšanās varētu būt viens no risinājumiem. Kolēģi jau to pieminēja šodien prezentācijas laikā. Eh, tika runāts arī par cukura tirgus reformu, man šķiet, ir tikai divas dalībvalstis, kurās ne, netiek eh, ražots cukurs un īstenībā cukuru režīms eh, tām būs visai vienaldzīgs. Es gribu teikt Mišelam un komitejai, ka šis ziņojums ir izšķirīgi svarīgs. Mēs, protams, runājam arī par tiešajiem maksājumiem, bet šis ziņojums ir veltīts tieši tirgumu eh, Frāns Fišlers, kādreizējais komisārs, apsolīja lauksaimniekiem mazāk birokrātijas un izdevīgākas cenas. Nu, no es ceru, ka beidzot šie solījumi kaut kad tiks izpildīti vēl. Es uz to gaidu. Paldies! Paldies, Mairid! Albrets Dejs un pēc tam uh, Garsī Pereskundze. Lūdzu, Alberta, paldies priekšsēdētāji! Gribēju pateikties eh, Mihelam, Mišelam Dantanam. Eh, paldies, ka viņš strādāja pie šī ziņojuma. Es eh, darbojos lielā politiskajā grupā un pie mums ir pārstāvēti deputāti no 26 dalību valstīm. Tādēļ īstenībā pat vienas grupas ietvaros nav viegli vienoties par kompromisu. Un ja jūs gribat starp politiskajām grupām vienoties par kompromisiem, tas ir jo sarežģītāk. Es eh, esmu gatavs sadarboties ar referentu, un es ceru, ka Mišels eh, būs pietiekami pārliecinošs arī savā grupā, lai varētu vienoties par kompromisiem. Tālāk. Eh, par vīnu un cukuru vairs negribu runāt, par to jau ir izskanējis pietiekam daudz vārdu. Protams, grupās ir atšķirīgi viedokļi, bet tomēr vairākums ir vienis prātis, ka pašreizējā sistēma ir jāpagarina lai beigās mēs varētu atrast tādu uh, labu risinājumu, kas nāk par labu gan tirgumu, uh, gan uh, uzlabot tirgus organizāciju, ir jāpadomā, kādas ir pareizās perspektīvas, ko piedāvāt lauksaimniekiem. Piena sektors, daudz kolēģi jau to pieminēja, šeit situācija tomēr ir atšķirīga un mums pie šī jautājuma neizbēgami vajadzēs atgriezties, bet runājot par krīzi. Gribu teikt, ka ne jau ražotāju organizācijas šeit atradīs kaut kādu risinājumu. Protams, organizācijām ir jātop spēcīgākām, bet risinājums ir meklējams, kur citur. Ir lielie kooperatīvi, asociācijas, kuros darbojas lauksaimnieki, un bieži vien viņi arī nevar panākt to, ka tiek noteiktas konkrētas cenas, jā, un piena cena turpina kristies, tādēļ milzīgi tirdzniecības koncerni mēģina noteikt cenas ilgākā laika posmā. Mums ir jāatrod kaut kādi risinājumi. Ir jānosaka arī saistoši maksājumu mērķi, lielas tirdzniecības E, firmas, kas kādreiz lauksaimniekiem samaksāja jau pēc 24 dienām, tagad viņiem samaksā tikai pēc 50, 60 dienām. Mums ir jāparūpējas, lai beidzot lauksaimnieki intereses tiktu ņemtas vērā. Es pats esmu kāda kooperatīva priekšsēdētājs Vācijā. Mēs regulāri sastopamies ar šīm problēmām. Piemēram, ja ir noteikta konkrēta cena, eh, un ja cena ir zema, tad vairs netiek iepirkti daudz produkcijas. Ja cena pēkšņi ir augstāka, tad viņiem vajag eh, pilnīgi katru litru, katru kilogramu. Ja mēs gribam aizstāvēt gan lauksaimniekus, gan piensaimniekus, tad mums ir eh, jāpiedāvā labi risinājumi. Protams, ir jācīnās arī pret spekulācijām lauksaimniecības nozarē nākotnē mēs noteikti piedzīvosim vēl daudz vairāk spekulāciju, ņemot vērā starptautiskā kapitāla piesaisti, un tas būs vēl daudz nopietnāk nekā pagātnē. Tādēļ ir jācīnās pret spekulācijām, un tam ir jāatrod pietiekam labas metodas. Es esmu pārliecināts, ka kopīgi ar Mišelu mēs varēsim panākt uh, to, lai mūsu lauksaimnieki beigās tomēr būtu ieguvēji. Paldies! Paldies, Albert! Īraksti uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju tikai uh, uzdot vienu jautājumu, uh, klausoties kolēģu izteikumos. Ja mēs runājam par piensaimniecību, piensaimnieku situācija patiešām mums rada lielas bažas. Mums taču ir jārēģē. Slavenā piena pakete īstenībā um, neņem vērā pareizās atziņas, mums ir jāpadomā par labāku metodiku. Mēs nedrīkstam atstāt savus ražotājus likteņu varā. mums ir jāvienojas par kaut kādu iniciatīvu. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Noteikti pie tā vēl atgriezīsimies eh, arī koordinatoru sanāksmē un Andrew Eriks lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses vēlos pateikties Mišelam Dantēnam. Eh, pateicos arī sekretariātam Trīs lietas, kas man šķiet svarīgas šajā ziņojumā, man šķiet, tas jau te izpaudās dažos komentāros. Es gribētu teikt tātad par trim lietām, pavisam ātri. Atgriežoties pie piena nozars, protams, ka tas ir svarīgi. Tātad piena pakotnē netika iekļaut šī te regulēšana jautājums. Eh, Dantēna kundam, kā nodrošināt šo te apjomu regulēšanu ko neizdevās iekļaut piena pakotnē, un tā tālāk. Tirgošana, tātad, kāda ir, kāds noteikts termiņš, un trešā lieta - stādījuma tiesības. Jāatbalsta izveidotā platforma, mums jāturpina darbs pie tā. Mēs nevaram uh, atļauties vienkopības nozarē nodarboties ar raganu medību, mums ir uh, jāpanāk tāda nostājas maiņa, lai uh, tā nostāja būtu daudz plašāka un stingrāka nekā tas, ko mēs dzirdējam Kiprā. Un nobeigumā gribu sacīt, krīzes pārvaldības instruments. Man šķiet, ka pat labam eh, ziņojumā nostāja nav pietiekoši precīza, jāizveido krīzes pārvaldības instruments. Jāparedz tāda iespēja, ka valsts var sniegt savu atbildi, tad, ja tāda nepieciešamība rodas. Tas arī viss, kas man bija sākāms. Paldies. Un arī vēl ir klāsts. Paldies, Ērika. Klāsts, kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Uh, Gribēju arī uzslavēt eh, Mišelu, viņš ir sagatavojis labu ziņojumu, un tagad viņam vēl eh, ir iesniegt veselu kaudz grozījumu, pie kuriem viņam jāstrādā. Bet eh, galvenais jautājums, kas rodas, ir, kā darboties pietiekam konstruktīvi. Šeit, protams, izskanēja virkni dažādu tematu, bet Alberts Des jau arī pareizi norādīja, ka ir ļoti atšķirīga metodika un mehānismi, ko izmanto katra politiskā grupa un Eiropa taču mm, ir, ir, ir Eiropas dienvidi, ir Eiropas eh, rietuma, austruma un ziemeļa, un tur arī atšķirs nostājas. Tā tad nevien politiskā, bet arī geogrāfiskā piedarība ir jāņem vērā. Es gribu pateikt Dantēna kungam, ka tad, kad kopīgi ar kolēģiem izstrādāju grozījums, es domāju par ļoti daudziem jautājumiem. Es uh, gribu teikt, ka šis nav pilnīgi jauns priekšlikums. Es ļoti uzmanīgi eh, lasīju ziņojumu un eh, ir eh, daudzi panti, kas jau bija iekļauti iepriekšējā priekšlikumā par tirgus organizāciju. Un ja mēs runājam par vīnu, tad mēs par to esam jau diskutējuši pietiekami daudz. Uh, Mēs te nerunāsim par uh, mārketinga normām, par tirdzniecību, mums uh, tas viss jau ir pietiekam plaši apspriests. Ja mēs runājam arī par augu tiesībām vīndarības jomā, tas ir jautājums, uh, par ko jau sprieda augsta līmeņa grupa Eh, šo noteikti var ieviest labākas metodes, bet tas ir atsevišķs uzdevums, nevajag te visu jaukt kopā. Mums ir skaidri un gaisi jāpasaka, ka, piemēram, augu tiesības ir eh, jāpatur spēkā, kā tas jau bija desa ziņojumā. Ko mēs vēlamies darīt vēlāk, tā jau ir pilnīgi cita lieta. Lūdzu, nepaplašināsim šo dokumentu vēl vairāk, bet vienkārši atgriezīsimies pie galvenajiem KLP e, reformas principiem. Un es ceru, ka mums patiešām būs arī vēl turpmākas konstruktīvas diskusijas. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs! Es labprāt dotu vārdu arī komisijai, ja tai ir kas piemetināms, un pēc tam atkal došu vārdu referentam, lai viņš izdarītu secinājumus. Protams, ir iesniegta vesela kaudze grozījuma, un es domāju, zināmā mērā tas varētu radīt iespēju, ka parlaments īsti nezina, ko pats grib sasniegt, bet, protams, mums dokuments ir Jāpadara pēc iespējas pārdomātāks ēnu referenti, tie, kas ar referentu un vienojas par kompromisu grozījumiem, un beigās viss jau kļūst daudz vienkāršāks un pārskatāmāks. Mums ir jāparūpējas uh, par laba iespēja radīšanu. Un tagad došu vārdu komisijai. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties referentam Mišelam Dantēnam par eh, labi pārdomātu ziņojumu. Tikai dažas piezīmes. Pirmām kārtām par sadarbību. Domāju, visi varam būt vienis prātis, ka veiksmīga sadarbība ir viens no mērķiem, uz ko mums vajadzētu tiekties. Un, ja mēs runājam par kopīgu tirgus organizāciju, tad uh, Tai ir jānorisinās pēc iespējas veiksmīgāk. Vēlamies sadarboties ar padomu un parlamentu, lai saprastu, kādi uzlabojumi ir iespējami jau esošajā regulā. Esam dzirdējuši vairākus priekšlikumus, bet saprotam, ka parlaments vēlas kļūt daudz ambiciozāks. Ir jāsaglabā arī labs līdzsvars starp eh, ar skatu uz mūsu galveno mērķi, un tāpat ir jāatstāj pietiekam daudz vietas, lai varētu plaukt un zelt konkurētspēju par tirgus eh, pārvaldību. Esmu priecīgs eh, kādā tēna kungs ir izstrādājis konkrēts priekšlikums arī šajā jomā. Īstenībā Dantēna kunga ziņojumā mēs redzējām apliecinājumu tam, ka šeit nav uh, pašmērķīga aizsardzības paaugstināšana, bet gan elastīgums. Un mums jābūt elastīgākiem, lai varētu labāk reaģēt uz krīzes sviestajiem izaicinājumiem. Mēs gribam, lai regula būtu labāka, tādā veidā mērķi būs iespējams sasniegt vieglāk. Tika pieminēti konkrēti jautājumi, pirmais par cukuru. Saprotu, ka daudzi vēlas saglabāt cukuru kvotas, bet Mēs uzskatām, ka uh, ierobežojot cukura ražošanu, mēs sarežģījam dzīvi saviem ražotājiem, tā viņi nevar pietiekam ātri reaģēt uz uh, aizvien pieaugušo pieprasījumu. Par to labprāt vēlamies diskutēt ar Eiropas parlamentu deputātiem. Jūs pieminējāt arī vīnu. Eh, komisārs Čiolos jau teica, ka mums eh, jāņem vērā eh, mūsu vīndaru bažas. Mēs nedrīkstam iemkāpt lamatās un pieļaut to, ka pašiem vīndariem nebūs nekāds ietekms uz situāciju kopumā. Protams, viņiem ir jābūt spējīgiem reaģēt uz pieprasījumu izmaiņām tirgū, bet mums ir jāsaprot, ka ir 300 tūkstoši eh, hektāru kvotu un dažādu tiesību, kas joprojām nav piešķirtas. Eh, šīs eh, augu tiesības. Ir arī daudzi galda vīnu ražotāji, kas labprāt vēlētos ražot vēl vairāk. Ir jārēģē uz šo jauno situāciju un ir jāpiedāvā jauni mehānismi. Mēs nevaram visu laiku turpināt eh, iet pa iemīto taciņu, mums ir jāmeklē jauni virzieni, un tieši tādēļ eh, ir izveidot arī augsta līmeņa grupa. Varbūt eh, pagaidīsim vēl dažas nedēļas un pagaidīsim tās atziņas, ko mums piedāvās augsta līmeņa grupa. Es patiešām ļoti daudz ceru, lieku daudz cerību uz šīs grupas darbu. Tālāk par pienu. Mēs zinām, ka piena paketi joprojām nav stājusies spēkā, līdz ar to mēs situāciju varam uzlabot. Tāpat esam informēti par to, ka situācija nav pati vienkāršākā. Krīze ir. Tā ir viena no smagākajām krīzēm, ko piedzīvojam, bet dažos reģionos ražošana ļoti lielā mērā ir atkarīga no ārpuses iepirkumiem Tas tā notiek Spānijā, zināmās teritorijās, Portugālē un citās valstīs. Itālijā arī mēs saprotam, ka tā ir specifiska situācija, kas ir sastopama vairākās valstīs, un mums ir jāmēģina uz to reaģēt pēc iespējas labāk. Noslēgumā runāt par pārtiks ražošanas ķēdi. Komisijā mēs saprotam, ka mums ir jādarbojas ātrāk, un jāpieliek punkts negodīgai praksei, lai eh, nebūtu vairs šādas negodīgas prakses pārtiks ražošanas ķēdītē. Protams, ir jāsadarbojas, lai pret to vērstos, un mēs ceram, ka parlaments mūs atbalstīs abām rokām, lai mēs varētu arī pietiekami pārliecinoši pateikt tiem, kam ir izdevīgākas pozīcijas pārtiks ķēdē, ka ka situācija ir jāmaina, ir jāmaina sistēma, lai ieguvēji būtu visi, lai ieguvumi būtu sadalīgi godīgāk. Paldies! Molto bene, grazie! Ļoti labi, paldies! Un es uzskatu, ka jūs pastāstījāt mums ļoti interesants idejas, un tagad došu atkal vārdu Dantēna kungam. Šķiet, ka vēl ir jāizdara zināmas modifikācijas vīna sadaļa. Varbūt, gan vajadzētu atbalstīt vairāk eksistējušo eh, sistēmu sakarā ar vīna audzēšanu un par pienu, laikam sarunas ar koordinatoriem būs svarīgi šai ziņā. Eh, paldies, priekšsēdētājs, saka Dantēna kungs. Eh, es arī gribētu runāt īsi, negribētu runāt gari, un tāpēc es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šajā darbā. Ir tik daudz grozījumu manam ziņumam, tāpēc, ka jūs arī bijāt piešķiruši laiku diskusijām ar mani un tātad mums ir bijis ļoti interesanti viedokļu apmaiņa. Es gribētu pateikties arī eh, komisijas sekretariāta un mūsu deputātiem, kas piedalījās augsta līmeņa darba grupā. Un es varbūt vēl nezinu tagad visus tūkstošus un simtus grozījumu, tad 1700 eh, tādu ir. Eh, bet eh, es tomēr iepazīšos ar visiem. Un esmu izlasījusi, izlasījusi jau ļoti daudzus un mēs esam jau pauduši savu nostāju sarunās ar komisiju. Un pēdējā labs pusē manā ziņojumā es izsaku zināmu nožēlu. Es runāju par to, ka vajadzētu griezties pie komisijas un ka komisija varbūt nevienmēr ir uzņēmusies savu vadošo lomu, bet tomēr atsevišķi grozījumi pārtaps par kompromisa grozījumiem, un tad ir vesela rinda tādu grozījumu, par kuriem mēs balsosim rīt. Un vēl ir fundamentāls jautājums par to, ka mēs darbosimies 42. panta gaismā, kur ir nepieciešams uh, panākt vienošanos, tāpat kā 101. pants, kā tas attiecas uz lauksaimniecības sektoru. Tātad šeit ir nepieciešams vēl sarunas. Ko mēs varam teikt uzreiz? Tātad par kalendāro darba metodi. Uh, Tad rīt pēcpusdien ir sanāksme ar mūsu kolēģiem. Šajā sanāksmē būs tātad jau pirmais projekts mūsu kalendāram, darba plānam, kā arī piedāvātā metoda varbūt būs diezgan grūti strādāt ar visiem šiem daudzajiem grozījumiem. Mēs nāksim varbūt klajā ar kaut kādu praktisku piedāvājumu, kādā veidā mēs varētu tālāk virzīt šo, varbūt pat tēmām, varbūt mēs varētu nodalīt ra ražošanas organizācijas un konkurences tiesības un pārējos jautājumus. Tātad mēs veidosim tādu ietvaru, uh, kas būtu adaptēts katra no mūsu vajadzībām. Tātad mums būs dialogs, un mēs centīsimies ņemt vērā gan realitāti uz vietām, gan arī realitāti 27 dalībvalstīs, juridiskos aspektus, un tad varbūt tādā veidā mēs veidosim kompromisus no iesniegtajiem grozījumiem par ķēdes funkcionēšanu. Uh, droši vien ievērosiet, ka ziņojums tiks rediģēts arī šodien. Mums būs, būs sadarbība ar Eiropas komisijas pārstāvjiem. Tad šeit būs īpaša tāda formācija, kur mēs strādāsim pie pārtiks un tirniecības ķēdes jautājumiem. Diemžēl šīs darba grupas darbs nebija īpaši veiksmīgs un tāpēc uz um, gada beigām no komisijas ir priekšlikums veidot tādu grupas konfederāciju, konfederāciju kur piedalītos četri komisāri - Almuņija, Barņie, Čolas un vēl viens komisārs. Un tad mēs varētu ņemt vērā visu šo četru komisijas dienas darbību un attiecīgi iestrādāt to mūsu tekstā. Uh, Es runāju arī par atsevišķiem, varbūt tādiem grozījumiem, kur mērķis ir galvenais e, izraisīt tādas debates, varbūt, kas e, tā, lai tālāk virzītu mūsu sarunas, tad šeit es tieši domāju par vīna sektora grozījumiem. Um, mums ir izkristalizējies noteikts um, viedoklis, daži no mums piekrītam, citi nē, tad mums ir nepieciešams izstrādāt tās modifikācijas. Runājot par stādīšanas tiesībām, arī šajā ziņā mums ir jāturpina darbs, un mēs nāksim klajā ar jauniem teksta piedāvājumiem. Ja mēs strādāsim saskaņā ar mūsu plāniem un tieksimies pēc eh, visiem pieņemamiem risinājumiem, tad mēs tos tūdaļ arī integrēsim mūsu ziņojumā. Šeit es gribētu atsaukties uz sarunām ar komisiju, kas notika pagājušā nedēļa šeit mm, mēs strādājam pie jautājumiem, kas ir saistīti ar tirgu, un tagad mūsu rīcībā ir dažas nedēļas, lai izstrādātu tādu priekšlikumu, kas būtu saskaņots, un mēs turpināsim pie tā strādāt arī pēc šīs sanāksmes. Tas viss, ko gribēju teikt. Es neesmu īpaši optimists, bet tomēr es ļoti ceru, ka pēc visu uh, grozījuma izskatīšanas mēs tomēr um, nonāksim pie kompromisa grupām, varbūt nebūs pilnība, pilnībā vienprātība, jo mums šeit ir atsevišķas politiskās grupas, tad ir arī atsevišķas valstis pēc nacionālā principa, kas pauž noteiktas uh, tādas um, intereses, bet mēs centīsimies panākt visiem pieņemums risinājums. Molto bene, grazie. Paldies, Mišel. Ļoti labi. Un paldies visiem kolēģiem. Līdz ar to mūsu komitejas sanāksme ir beigusies. Rīt pulkstens deviņos uzreiz sāksim ar balsošanu, tāpēc lūdzu paņemiet līdzi savus balsošanas kartes. Tagad īsts pārtraukums, un tad lūdzu koordinatoriem būtu jāpaliek šajā zālē, jo mums būs ļoti ātra koordinatoru sanāksme uzreiz. Ar visiem pārējiem tiekamies rīt no rīta.